May I ask you, colleagues, to... Godātie kolēģi, gribētu jūs visus ieņemt vietas, lai varam sākt darbu. I will give a couple of minutes. Uh... Došu jums pāris minūtes. Commissioner designate for the journalists to take their... Nu, vispirms, lai žurnālisti viņu skaisti nofotografē bet tad pēc tam žurnālistus tomēr lūšu, lūkšu atkāpties, apsēsties, kā, kur nebūtu citur. Labu pēcpusdienu visiem! Pirmām kārtām gribētu šeit mūsu vidū sveikt komisāru samata kandidāti Margaretu Vestageru. Lūk, Ekonomikas un monetāro lietu komiteja ir tā, kas šo uzklausīšanu organizē. Šī ir jau trešā ekon uzklausīšana Šķiet, mēs kļūstam gandrīz par tādu uzklausīšanas aparātu, bet šī uzklausīšana nav mazāk svarīga kā pārējās. Galu galā arī jūs būsiet daļa no kolēģijas, un mums, protams, ir jāizvērtē kandidāti pamatojoties uz viņu vispārīgajām zināšanām, personīgo apņēmību strādāt Eiropas labā, objektivitāti zināšanām par viņiem pie, uzticā, uzticamajām, eh, uz, uzticētajām kompetencēm un, protams, arī viņu informētību par kopējo komisijas darba kārtību. Jūs jau zinat noteikti noteikumus mūsējos komisāra samata kandidāti. Lūksim nākt klajā ar ievadvārdiem, apmēram 15 minūtes, nevairāk. Un pēc tam 45 jautājumi. Viena, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Pirmajā raundā, kā jūs zinat, jautājumus uzdos pārstāvi no politiskajām grupām un politiskajām grupām nepiedarošie deputāti. Kā vienmēr lūkšu runātājus ļoti strikti pieturēties pie atvēlētā laika viena minūte jautājumam. Tulkojums tiek piedāvāts 23 valodās. Un lūkšu runātājs nerunātu pārāk ātri, lai jūs varētu kvalitatīvi iztulkot. Turklāt gribu jūs informēt, ka šīs debatas tiek e, translētas arī parlamenta interneta vietnē, tiešsaistē. Pirms dodu vārdu komisāra samata kandidātei, ļaujiet man jums atgādināt, ka mēs, kā komiteja, esam atbildīgi arī par konkurenci un Neskatoties uz to, ka komisijai piedara izpildu pilvars šajā jomā, mēs tomēr vēlamies padziļināt sadarbību ar Eiropas komisiju ar mērķi pārliecināties, ka varam atbilstību kontro, kontrolēt konkurences politiku, eh, tāpat arī pārbaudīt to, vai tā sadarīga ar tirgus integrācijas un citām tirgus politikām un niansēm. Turklāt eh, atbilstības gadījumos Eh, īstenot labu sadarbību, arī, piemēram, eh, kaitējumu konstatācijas gadījumos. Sadarbosimies finanšu pakalpojumu jomā, ja jaunās tehnoloģijas var būtiski dot ieguldījumu izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā, un, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga pasaulē. Jaunajai komisijai turklāt būs arī jārunā par valsts atbalstu banku un banku sektoru, Pagājuši mēnesi par to tika pieņemti dokumenti un īpaši šeit runājam par vienoto banku darbības noregulējumu mehānismu. Tagad došu vārdu Vestagers kundzei, lai viņi nāk lajā ar saviem ienvārdu, ievadvārdiem. Margareta, lūdzu, jums vārds. Yeah, everything is fine. Honorable members. Godātie deputāti, dāmas un kumbi. Det er på sin plads at sige bare lidt om de politiske drivkræfter. Šeit ir piemēroti runāt par politisko motivāciju. Es ceru uz līdzsvarotu pasauli un savu sniegumu tās sasniegšanā, kur cilvēki var rūpēties par savām ģimenēm un pietiekami mācīties tāda sabiedrība, kurā cilvēki, daba un klimats atrodas līdzsvarā. Tā ir sabiedrība ar ilgspējīgu ekonomiku, lai mums būtu ko atstāt nākamajām paaudzēm. Sabiedrība, kurā mēs varam būt brīvi un atšķirīgi. Un, ja jūs mani apstiprināsiet, kā komisāra kompetences jomā, iestāties par to, par ko esmu vienmēr savā politiskajā dzīvē iestājusies. Respektīvi, par, par to, lai neviens netiktu diskriminēts, neviens netiktu izslēgts vai ļaunprātīgi izmantots. Godīga konkurence parīdēs mums, palīdzēs mums arī ikdienā īstenot mūsu idejas, radīt darba vietas, brīvību. Tas, ka varu uzrunāt jūs kā komiteju, tas man nozīmē ļoti daudz. Pirmo reizi ienācu Eiropas parlamentā pirms apmēram 25 gadiem. Tur es biju straži, stažiere. Un es toreiz nebūtu varējis pat iedomāties, ka kādreiz būšu šeit jūsu priekšā tā kā šodien. Un tas, jāsaka, man ir milzīgs gods un uh, jūtos ārkārtīgi emocija pārņemta. Man, tur, man bija 21 gads, kad sāku strādāt Eiropas lietu komitejā savā politiskajā partijā Dānijā. Mūsu slogans un sauklis toreiz bija mēs ticam Eiropai, un es tiešām to arī daru, es ticu Eiropai. Nu tad patinam laiku trīs, gad, trīs gadi uz priekšu, un tad gandrīz šodien, gandrīz tieši šodien pirms tiem daudziem gadiem, es kļuvu par ekonomikas lietu un iekšlietu ministri un apmeklēju savu pirmo ekofinu padomas sanāksmi. Tas, jāsaka, bija milzīgu neskaidrību laiks, un padomēs ļoti labi redzēju un piedzīvoju to, kā šī uzticēšanās Eiropas Savienībā tika pārvērsta konkrētos risinājumos Eiropas Savienībai. Un šo vētru izturēt mēs varējām tikai tāpēc, ka bijām saliedēti ka turējām solījumus, ko izteicām viens otram un strādājām kopēji interešu labā. Tieši tāda bija atmosfēra toreiz ap sarunu galdu un pateicoties tiem viedajiem lēmumiem, ko toreiz pieņēma komisija, padoma un parlaments, krīze tika apturēta. Savu uzrunu sāku ar, šiem at, ar šīm atmiņainām, tāpēc, ka centīšos tieši tādu atmosfēru nodrošināt arī īst, pildot amata pienākumus, uz, tā amata pienākumus, uz ko šodien kandidēju. Es ticu, ka kopēju interešu aizsardzība ir ļoti svarīga arī konkurences politikā. Es neesmu radusi runāt mm, tēlaini un tādiem augstiem vārdiem, bet ja mēs paskatāmies uz to, cik ārkārtīgi svarīgs ir tās izpildu pilnvars, ko īsteno komisija konkurences jomā, tad, nu, Tā būtu pelnījusi šādus vārdus - neutralitāte, objektivitāte un centība. Tas viss vajadzīgs, lai īstenotu tiesiskumu. Neutralitāte, objektivitāte un centība, jāsaka, tie būs tie, tas būs tās, tie aspekti, uz ko balstīšos strādājot pie ekonomikas un pie tiesiskuma jomas. Uz to balstīsies mana darbība. Es uzklausīšu ikvienu. Klausīšos gan lielākajās daudznacionālajās kompānijās, līdz pat mazo uzņēmumu pārstāvjiem, Val, uzklausīšu valstis un pilsoņus. Bet mana dienesta veiktā analīze un mani lēmumi ne, netiks izdarīti kāda ietekmē vai spiediena rezultātā. Eiropas konkurences normu izpildīšanas spēks lielā mērā atkarīgs no tā, lai mēs varētu būt objektīvi, neatkarīgi un ievērot arī konfidencialitāti katra konkrētā Eh, katras konkrētās lietas izskatīšanā. Ja mani apstiprināsiet par komisāru, tad es pilnīgi noteikti šos principus aizstāvēšu. Tiks veikts izmeklēšanas, tiks pieņemta lēmumi, lai kolēģija varētu tos apstiprināt, un to, te nekādu lomu nespēlēs uzņēmumā mītnes vieta, eh, li, prestižs vai izmērs. Un valsts atbalsta gadījumos tam nebūs nozīmes, par kādu valsti ir runa. Man liekas, ka tās ir galvenās vērtības, lai konkurences tiesības varētu tikt īstenotas. Un viena no lietām, ko apbrīnoja attiecībā uz Eiropas parlamentu, ir jūsu apņēmība tieši šīs vērtības arī īstenot. Ja apstiprināsiet mani šajā amatā, tad ar nepacietību gaidīšu iespēju sadarboties ar jums, lai pārliecinātos, ka tieši šie principi par objektivitāti, neatkarību un centību vienmēr ir tieši tās vērtības, kas tiek izmantotas konkurences tiesību īstenošanā. Krīze tika apturēta, jeb ierobežota, jā, bet tomēr pēdējos pāris gados Eiropa joprojām turpina piedzīvot lejupslēdi, arvien pieauga nabadzība, un nav īpaši droša skata uz nākotni. Mūsu priekšā uzdevums ir acīm redzams. Mums jānoliek Eiropa atpakaļ uz kājām. Mums ir jāveicina izaugsme, jārada darba vietas, novatorisms, jāatgriež attīstība un sociālā kohēzija. Konkurences politikai šai ziņā ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama. Tā var atbald, tā, tā ir arī liela loma komisijas priekšsēdētāja aicinājumā, kur viņš aicina veicināt nodarbinātību, izaugsmu un investīcijas mm, e, mūsu nozarē. Un mans mērķis būs cīnīties pret galvenajiem šķēršļiem, kas šobrīd vēl pastāv izaugsmai un novatorismam. Uzņēmumi var gūt panākumus tad, kad tie sacenšas uz paveiktā pamatiem, bet tādos svarīgos tirgos, kā piemēram enerģija un digitālais sektors, ir mums jābūt īpaši uzmanīgiem, lai pārliecinātos, ka dominējošie spēlētāji ievēro likumus. Tur, tas ir ļoti, turklāt ir ļoti svarīgi ļaut, lai arī MVU eh, izmantot inovācijas un plaukt un zeltu valsts atbalsta jomā es katrā ziņā izmantošu valsts atbalsta modernizācijas darba kārtību. Tieši šāda modernizācija ļaus dalību valstīm uzņemties daudz vairāk un aktīvāku atbildību par valsts atbalsta piešķiršanu, un kas nav maz svarīgi. Tās rezultātā pieaugs pārskatāmība un atvērtība Tādējādi pilsoņi daudz labāk redzēs, kā mēs izmantojam šos nodokļu maksātāju līdzekļus. Pilsēt, pilsoņiem radīsies daudz skaidrāks priekšstats par to, kā šie tik uh, ierobežotie līdzekļi tiek likti lietā. Tā ir daļa no demokrātiskajām debatēm. Re, reizēm valsts atbalsta noteikumu īstenošana, visi šie kompānu, ap, kompāniju apvienošanās un antitrusta noteikumi liek, liek mums īstermiņā par to maksāt, bet godīga kompetence un izmaiņas tirgū tomēr ilgtermiņā piedāvās mums arī dividendes. Īstermiņā tam var būt sociāla rakstura izmaksas un es strādāšu plecu pie pleca ar dalībvalstīm un reģioniem, lai pārliecinātos, ka viņu intervences neaptur struktūra reformas. Tajā pašā laikā strādāšu ar dalībvalstīm un reģioniem arī pie tā, lai pārliecinātos, ka tie pasākumi, kas nāk līdzi pārējais posmam, ņem vērā arī sociālo dimensiju. Eiropas konkurētnes politikas pamatos ir labi izveidoti un veselīgi principi. Tie noteikti jau līgumā un ir izturējuši laika pārbaudi. Ir jāpatur atvērts vienotais tirgus un jāpārliecinās, ka pastāv vienlīdzīgi spēles noteikumi. Tie ir konkurences politikas paši tuvākie mērķi. Bet ko ar to panāksim, ir ne tikai atbilstīga konkurence, nē, panāksim arī divus ļoti citus svarīgus, ļoti svarīgus mērķus, kā nodarbinātības un izaugsmas veicināšanu. Ļoti daudz, kas ir noticis kopš brīža, kad konkurences tiesības tika pirmoreiz formulētas līgumā. Tiešām ļoti daudz, kas ir noticis. Galu galā mūsu ekonomika ir kļuvusi par digitālu ekonomiku. Šis un daudz cita veida attīstības soļi ir mūs izaicinājuši, radījuši mums dažāda veida uh, problēma jautājums. Mums ir jāturpina ļoti uzmanīgi vērot tirgus, uzraudzīt tas, lai mūsu rīcībā esošo instrumenti nenotrūlinās, un turklāt mums jābūt gataviem arī tautsēmniecības pārmaiņām. Ņemot vērā šo kopējo informāciju, konkurences tiesības spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu tajā, lai mēs atkal atsāktu virzīties uz priekšu. Manuprāt, šai kontekstā runa ir ne tikai par uzņēmumiem un patērētājiem, nē, runājam par pilsoņiem, par cilvēkiem, par mums. Eiropas uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, tāpat arī lielie multinacionālie koncerni konkurē globalizētā pasaulē. Disciplīna, ko uzliek ES konkurences tiesības, var palīdzēt mūsu uzņēmumiem nodarboties ar novatoriskumu un gūt spēkus. Ir tādas balsis, kas saka, ka pastāvot pretruna starp konkurences tiesībām un politiku un rūpniecības politiku. Tam nu nevaru piekrist. Mums ir vajadzīgas konkurences tiesības un politika, tieši tāpat kā mums ir vajadzīga pētniecība un izstrāde, investīcijas, kapitāls un izglītots kvalificēts darba spēks. Rūpniecības politika nevar būt saprātīga, ja tā pasargā uzņēmums no konkurences uz patērētāju rēķina. Un tāpēc es savu kompetenci kopumu neuzskatu par tādu izolētu kompetenci kopumu, gluži otrādi. Labāks regulējums pilnīgi noteikti atbalstīs vienoto tirgu un veicinās konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanās. Regulējums arī veido tirgus realitāti. To redzam ļoti labi telekom sektorā, kur tirgus joprojām ir nacionāls pēc sava rakstura, kaut gan liberalizācija tika īstenot jau pirms daudziem gadiem. Ir arī tādi, kas apgalvo, ka mēs nevaram atļauties efektīvu konkurenci īstenot šeit, Eiropas Savienībā, ja ārvalstu tirgos šāda veida disciplīna netiek tik efektīvi īstenota. Te nu arī nevarēšu piekrist. Labākais veids, kā gatavoties konkurencei ārvalstīs, ir būt konkurētspējīgiem šeit, iekšienē. Tas, protams, nozīmē ar arī to, ka es strādāšu ciešā sadarbībā ar eh, saviem kolēģiem, citiem komisāriem. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis kompetenci kopums, tas nav tikai, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc mans kompetenci kopums nav izolēts. Es strādāšu arī ar jums, ar deputātiem, ekon komiteju un citām komitejām. Darīšu to gan oficiālā, gan neoficiālā kārtā. Jo jūs jau zināt, jūs labāk pārzināt savus vēlēšanu apgabals, jūs zināt, kādas bažas ir jūsu pilsoņiem un vēlētājiem. Godātie deputāti! Mums ir jāparāda, ka mēs varam piedāvāt risinājumus tajā brīdī, kad Eiropas līmenī šie risinājumi ir vajadzīgi. Un to darot, te nu citēšu Junkera kungu, mums ir jābūt daudz plašākiem, atvērtākiem, ambicioziem Um, runājot par lielām lietām un uh, pieticīgākiem runājot par mazām lietām. Nesenais valsts uh, atbalsta modernizācijas dokuments uh, ļaus mums nostāties uz pareizā ceļa, vienlaicīgi paļaujoties uz dalībvalstīm, lai tās arī dara to, kas tām darāms. Un te nu mums jāpievērš uzņēmēju darbībai galvenojas tautsemniecības eh, sektoros. Es atbalstu eh, uzņēmēju darbību un es uzskatu, ka, protams, arī lieliem uzņēmēm ir jāspēj konkurēt pamatojoties uz paveikto, bet vērsīšos pret tādu uzvedību no lielo spēlētāju pusi, puses, kas cenšas izspiest mazos uzņēmumus no tirgus. un es ceru, ka šai cīņā es atradīšu jūsos sabiedrotos jo konkurences politika nav ne birokrātija, ne, tehni, ne tehniskas detaļas. Nē, te runājam par vērtībām un ceru, ka Eiropas parlamentam tieši tā arī šķitīs. Ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, es domāju, ka mēs radīsim lieliskas iespējas tālākai sadarbībai. Un, protams, ka es apsolos pavisam bieži un e, cieņas pilni īstenot ar jums dialogu, ar parlamentu, ar komiteju, kā jau teicu, ne tikai tajos gadījumos, kad to piepr tiek pieprasa oficiālā procedūra, bet jebkurā iespēja, jebkuras iespējas. Un es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs. Jūs taču pārstāvētu pilsoņus un es patiešām ceru, ka šī uzklausīšana būs sākums atklātai, intensīvai un auglīgai partnerībai. Paldies! Thank you! Liels paldies komisāra samata kandidātei. Tagad mēs Uzsāksim pirmo jautājumu raundu, un pirmais ir Burkhard Balskungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsarētāji kungs, Vestāgens kundze. Mans jautājums ir par konkurences internacionalizēšanu. Dažādas prognozes paredz to, ka jau nākamajā gadā 90% no pasaules izaugsmes notiks ārpus Eiropas. Daudzi Eiropas uzņēmumi, kas bija, bija spēcīgi spēlētāji tirgos, zaudē globālajā konkurencē un zaudē savu vietu ar pasaules spēcīgākiem uzņēmumiem. Tas īpaši skar rūpniecības, jom IKT, loģistika, infrastruktūra. Un līdz ar to mans jautājums. Vai jūsuprāt konkurences internacionalizēšana tiek pietiekam ņemt vērā Eiropas konkurences politikā? Un otrs jautājums, kas parlamentam arī ir ļoti svarīgs Eiropas tirzniecības un konkurences politikā. Mums ir svarīgi arī tas, eh, ka mūsu uzņēmumi ir spējīgi vienlīdz eh, labi konkurēt ar citiem. Lai uzņēmumi ne tikai stiprinātu savas eh, pozīcijas, bet paliktu konkurēt spējīgi arī citos tirgos. Kādā veidā jūs esat paredzējis Eiropas interešu aizstāvēšanu? Well, uh, exactly... Paldies par jautājumu. Es domāju, ka tieši šādas domas arī ir ļoti daudziem cilvēkiem. Uh, viņi to piedzīvo savās uh, darba vietās, bieži vien mazos uzņēmumos, ka viņiem ir jāspēj konkurēt globālā mērogā. Svarīgi ir tas, lai visiem uzņēmumiem Eiropā būtu vienādi noteikumi, neatkarīgi no tā, kurš ir uh, Eh, īpašnieks, kas ir akcionārs, kas tur strādā, kas ir atbildīgs, visiem jābūt vienādiem noteikumiem. Otrkārt, ļoti svarīgi runāt tieši. Teiksim, tad, kad mēs vedam sarunas tirdzniecības jautājumos, strādājam ar PTO, lai tas viss būtu skaidrs, saprotams, kā mēs eh, dāņu valodā sakam. Tā teikt, eh, darīt visu tieši un precīzi, Un es domāju, ka tāpēc ir jāsaglabā ātrums eh, šajā starptautiskajā aspektā. Esmu pārliecināta, ka tas, eh, kas notiek šeit eh, parlamentā, tā ir, nu, tiešām tāda piecu zvaigžņu operācija. Un tas ir tikai jāstiprina. Un jāstrādā ar citiem, lai stiprinātu citus arī un lai padarītu konkurences noteikums par noteikumiem, kas ir globālā mērogā. Es domāju, ka šajā jautājumā ir ļoti daudzas nianses. Īpaši tāpēc, ka ir izšķiroši svarīgi sektori, te sanāk arī eh, saistīties ar tādiem jautājumiem kā intelektuālā īpašuma tiesības, un tie ir jautājumi, kas ir citu komisāru eh, portfeļos. Paldies. Paldies. Nākošā Elīza Ferēra no sociāldemokrāta grupas. Paldies. Eh, komisārs eh, amat kandidāts kundze, gribētu uzdot jums jautājumu par bankām, par finanšu sektoru. Eh, atbilstoši banku sanācijas un rezolūcijas direktīvai. Īpašs ārkārtas atbalsts no valsts puses var tikt piešķirts bankai, neuzsākot sanāciju, ja šī kapitāla uh, Uh, injekcija ir nepieciešama, ja to uzrāda stresa testi, kvalitātes pārskati uh, un tam līdzīgi pasākumi šobrīd. Eiropas centrālā banka veic visaptvarošu novērtējumu. Uh, tas ir noteikti pirms jaunu uzraudzības funkciju piešķiršanas un tātad pirms šādām darbībām šāda kapitāla piesaistīšana vai inicēšana var būt nepieciešama. Kā jūs gatavojaties garantēt to, lai šīs kapitāla saistības, ka tās nekompromitēs konkurenci un ka tas atbildīs valsts atbalsta noteikumiem un ka to neizmantos, lai uzturētu pie dzīvības dzīvot nespējīgas bankas. Paldies! Paldies. Viena no, viens no jautājumiem, kas nodarbina ļoti daudz cilvēkus, ir, kā lai rīkojas tālāk, kā lai attiecas pret uh, finanšu sektoru pēc tās krīzes, ko finanšu sektors izraisīja. Jā, un mums ir šie īpašie noteikumi, tieši tāpēc, ka ekonomiskā situācija ir bijis ļoti sarežģīta. Uh, šī direktīva, ko jūs minējāt, vēl nestājas spēkā, jo Eh, ir paredzēti pasākumi, par kuriem nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā. Tā tad mēs te runājam par banku sanāciju, par uh, kapitāla iekšē un ārēju piesaistīšanu. Tā tad ir nepieciešams pārskatīt valsts atbalsta noteikumus. Uh, Uh, no šī, šai ārējai un iekšējai uh, kapitāla piesaistīšanai. Ja banka ir uzrādījusi šādas uh, stresa pazīmes, būs ļoti daudz darba man, tāpat arī finanšu pakalpojumu komisāram. Bet es domāju, ka ir svarīgi izkļūt no šādas ļoti specifiskas situācijas, kad atkal nodokļu maksātājiem un atkal un atkal tiek prasīts maksāt un glābt bankas, kuras ir uzņēmušās milzīgus riskus ļoti tādā kritiskā laika periodā. Tāpēc es eh, ceru, ka valsts atbalsta jautājumi tiks eh, risināti eh, direktīvas garā, un tā tad, lai notiktu bankas iekšēji līdzekļu piesaistīšana, pirms valsts ķers pie bankas glābšanas. Tagad no EKR grupas Keis Vinborn. Paldies, eh, komisārs eh, amata kandidāti. Eh, mūsu valsts premjerministrs un kanclers runāja par ļoti svarīgiem jautājumiem mūsu valsts iekšpolitikā. politikā saistībā ar īriju. Ir izteikti uh, pārmetumi, ka ja notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, uh, no tiem nodokļiem, kas tiek iekasēti. Vēstulē, kas tika publicēta šonadēļ, uh, komisārs Salmūni informēja īrijas valdību, ka 91. gada uh, nolīgumi uh, par nodokļu maksāšanu pakāpšu Eiropas Savienības noteikumus. Vai tiešām es drīkstu iepirkt uh, nopirkt datoru fiziski veikalā vienā dalību valstā un kaut kā tirzniecība tiek piefiksēta, ka tā ir notikusi citā valstī? Un otrs jautājums. Ko Eiropas komisija var darīt, lai novērstu šādas ļoti uh, radošas manevras, lai uzņēmumi izvairītos no nodokļu maksāšanas, kas arī kropļo konkurences apstākļus Eiropas Savienībā? Paldies par jautājumu. Viena no lietām, ko es iemācījusi, tas, ka Double Irish, nu, eh, ka tā nav ļoti spēcīga īra kafija. Tā ir tā diezgan neveiksmīga kārtība risinājums, un tagad šobrīd mēs cenšamies izvairīties no šādiem terminiem. Es domāju, ka jautājums ir sarežģīts. Lielākais vairākums uzņēmums, domāju, maksā uzņēmumu nodokļus. Uh, Te ir jāskatās uz lieliem uzņēmumiem. Jā, ir uzņēmumi, kas spēj radīt kaut kādus sev īpašus apstākļus un kārtību, kas rāda diezgan būtiskas bāžas, tāpēc, ka viņi maksā ievērojami zemākus nodokļus. Es turpināšu darbu, ko Almunis kungs ir uzsācis, lai konstatētu, kā tas ir iespējams, kā tas notiek. Es pilnībā respektēju, ka nodokļu jautājumi Eh, tos risina dalībvalsts eh, vienprātīgiem lēmumiem. Tātad mēs te nemēģināsim kaut kā integrēt eh, nodokļu politiku Eiropas Savienības līmenī. Bet, ja ir runa par valsts atbalstu, vai tiešā vai netiešā veidā, tad tas tomēr attiecas arī uz konkurences amata, kā, amata pildītāju. Tā tad ir jāskatās, kas reāli notiek uzņēmumā, kāda ir ieņēmumi, jāanalizē un jāskatās, ka jāpatrās neatbilstoši prakse. Paldies, un tagad Alde Silvija Gulārta uzdod jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai komentārs sākumā. Man šķiet, ka skumīgi, ka ir tik maz cilvēku jūsu uzklausīšanā, un es to nesaku tāpēc, ka jūs esat liberāli partijas ģimenes, bet eh, šī tik tiešām ir Eiropas komisijas viena no vissvarīgākām politiskām nostādēm, un kad es redzu eh, deputātu skaitu, Francijas deputātu skaitu, eh, un viņi tik daudz runā par konkurences politiku, un viņu klātbūtnes trūkums šodien ir pilnīgi skandalos. Jūs jau savā ievadā teicāt, ka konkurence ir tāds godīguma elements, kas ļauj aizsargāt, eh, teiksim, visvieglāk eh, ievainojumos jaunos uzņēmumus pret jau lielām, labi nostabilizējušām grupām. Un man ir prieks, ka jūs to visu aplūkojat tādā veidā. Bet ir viena lieta, un tas eh, saistās arī pirmo jautājumu. Ņemot vērā Eiropas uzņēmumu lomu globālā mērogā, Reizēm šķiet, ka Eiropas pilsoniem var rasties iespējas, ka mēs saviem uzņēmumiem nesniedzam tādu pašu atbalstu, kā saņem citu uzņēmumu. Tātad, ko mēs varam darīt starptautiskā mēlogā, lai mēs nodrošinātu mūsu uzņēmumiem tādu pozitīvu nostāju visā šajā konkurences uh, atmosfērā? Paldies! Atbilde. Jā, pa, es, es pilnībā saprotu, ka tāds iespējas varētu rasties jo cilvēki iespēju gūst no tā, ko viņi redz, ko viņi dzird, masas informācijas līdzekļos, eh, kādas eh, problēmas rodas uzņēmumiem, ieejot īpaši globālos tirgos, tā ka es pilnībā saprotu, ka var rasties šādas bāžas Eiropas pilsoņiem. Un tieši iemeslu pēc es uzskatu svarīgi norādīt, ka vidējā un ilgtermiņa nākotnē konkurencei noteikti būs svarīgi tieši darba vietu radīšana, izaugsmē, attīstība, bet tam visam būs arī zināmas izmaksas. Ir nepieciešams strādāt pie apmācības schēmām, lai cilvēki varētu pāriet no viena sektora uz otru. Un jānodrošina tas, ka lietu norise notiek atklātā veidā un lai visi būtu uzklausīti, jo es domāju, ka ir ļoti daudzi kas ir strādājuši, piemēram, avotbiedrībās, un konstatēja, ka lietas notiek kaut kādos augstākos līmeņos, un es domāju, ka mums ir jāieklausās cilvēkos. Man liekas, ka ir neveselīgi aizsargāt sevi no konkurences šeit, Jūsu jautājums, kā es to sapratu un kā es to traktēju, manuprāt, vissvarīgākais ir panākt līdzsvarotu pieeju un nodrošināt, lai mēs runātu par visu ainu kopumā un nevis tikai kaut kādiem fragmentiem. Papildi jautājums. Tad, kad ārvalstu uzņēmums nopērk Eiropas uzņēmumu, ārvalsts atbalsts, kas nāk no šīs citas valsts, Teiksim, un šāds scenārijs nav paredzēts Eiropas uzņēmumam. Ko jūs uz to teiktu? Atbilde. Jā, diemžēl daudzas eh, Eiropas bankas ir saņēmušas milzīgu valsts atbalstu. Tā un tas ir, bet tāpat laikā es domāju, ka viss ir jāaplūko tieši. Tad, kad mēs runājam par tirzniecības uh, regulējumu, par saiknēm ar PTO, uh, kā mēs sadarbojamies ar konkurences iestādēm citās jurisdikcijās, kā mēs uz to visu raugamies, jo pretējā gadījumā mēs nonākam pie situācijas, ka mums ir tāda, nu, uz leju vēsta spirāla mm, valsts atbalsta uh, veidā, tāds, ka šis valsts atbalsts ir slēgt, slēpts, uh, netiešs un uh, bieži vien par nodokļu maksātāju naudu. Paldies, Rīna Kārī nākošā uzdod jautājumu. Es sēžu šeit. Um, Sveicināti atkal parlamentā, man jāsaka. Es vēlētos uzdot jautājumu par brīvo konkurenci, bet mazliet no savādāka aspekta. Ja kādai kopienai ir jāveic lieli ieguldījumi, piemēram, ja izbūvē metro vai kā jāfinansē kāda liela ēka, jābūt skaidrām vienošanām, bet uh, Eiropas kopiena tiesa jau ir ierobežojusi šīs tiesības. Kāpēc es to pieminu? Tās šeit taču arī pastāv konkurences kropļojums. Līdz ar to jautājums ir tāds. Vai, vai tas, eh, ka, ka konkurences eh, šajā aspektā ir iekļauti arī um, mācekļi, vai tas ir atbilstoši? Er øh, e ir, dažkārt ir grūti paredzēt, kāda būs ietekme Eiropas kopienu tiesas spriedumiem. Tas izriet no līgumiem. Ir skaidrs, ka var tikt ieviest ieviestas eh, vairākas mācakļu vietas gan privātos uzņēmumos, gan eh, valsts uzņēmumos. Un tad, kad tiek veikti iepirkumi, ir jāspēj arī precīzāk aprakstīt eh, šos nosacījumus. Tad, tā skaitā, piemēram, noteikti prasību, ka tiek izveidots pietiekams skaits mācekļu vai stažieru vietu. Šeit detaļās, protams, par to varam vēl diskutēt, bet es domāju, mēs to varētu pārunāt tad, kad šāds spriedums tiešām būs. Greens, Paldies. Nākošais jautājums uzdod Maikls Reimons. Uh, paldies, uh, Vestagers kundz, par jūsu ievadu. Es vēlējos jums uzdot jautājumu par vienu konkrētu lietu. Uh, Iepriekšējais komisārs Salmūnijā šajā komitejā atbildot uz jautājumu, ko viņš domā par eh, atomu elektrostācijas būvi apvienotāja karalistē, sacīja, ka nekāda lēma vēl nav pieņemti. Šeit ir runa par atbalstu 30 gadu garumā dubulto, cenas, dubulto tirgus cenu maksājot. Tādējādi arī ievērojami ir apžot konkurenci. Un tikai pēc dažām stundām uh, Eh, pēc viņa atbildes tika oficiāli eh, padotas, eh, oficiāli izziņots lēmums. Tas arī parāda, kāda ir viņa attieksme pret parlamentu. Kāda ir jūsu nostāja par to, ka par šo saskaņošanu, vai tas notiek pēc divām nedēļām, ja tas tiek pārlikts, tad un skatīts vēlāk, kā jūs reaģētu uz šo jautājumu? Well, well, that is hard to say because. Nu, grūti atbildēt, jo. Jo tā nav īsti mans jautājums. Eh, sarunas jau ir gatavots vairāk kā divus gadus, un ja eh, komisārs uzskata, ka jautājums liekams kolēģijas priekšā, tad tā vajadzētu darīt. Nu, jebkurā gadījumā. Es domāju, ka šādā gadījumā ir svarīgi respektēt dalību valsts. Viņas pašas nolēma, kādu uh, energoresursu kombināciju tās vēlas uh, savai valstī nodrošināt. Tas ir dalību valsts kompetencija, tas nav Eiropas uh, līmeņa jautājums. Tātad šai sakarībā, protams, ir svarīgi nodrošināt, lai valsts atbalsta noteikumi tiktu ievēroti. Eh, tad nosacījumi, lai nenotiktu pārliecīga kompensēšana, lai viss būtu godīgi, līdzsvaroti un eh, atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem. Un cik eh, es saprotu, tās sarunas, kas notiek, un tas ir bijis komisāru un viņa darbinieku uzdevums, tad viņiem arī tādā virzienā ir jārīkojas, un tas arī būs pamats viņu lēmumam. Es domāju, ka šiem cilvēkiem ir pašiem priekšstats par juki pilnvarām, par to, ko viņi kodolenerģijas eh, eh, jautājumu un komisija var vienīgi raudzīties, ja valsts atbalsts tiek izmantots, tad tas ir atbilstoši līgumam. Paldies, un tagad FDD eh, partijas vārdā Stīvens Vulfs. Labvakar, Vestagers kundze kad apvienotā karalisti iestājās Eiropas Savienības kopējā tirgu 70. gados, mēs brīti iedomājamies, ka mēs eh, iestājāmies tādā eh, ziedošā blokā 70. Eh, gadu gados. Eiropas devums pasaules ekonomikā bija ļoti liels. Kopš šīs iestāšanās Eiropas Savienība veids tikai 25% pasaules eh, tirzniecības. Tātad 15% samazinājums ir noticis. Ir augstāka nodokļa, lielāka regulācija, eh, bezdarbs, tāpat laikā mūsu konkurence citos reģionos un arī eh, Britu sadraudzības valsts tur šie rādītāji palielinās, pastiprinās. Lai ko Eiropas komisija ir darījusi visus šos gadus, vai jums nešķiet, ka ekonomiskie rādītāji rāda, ka pasākumi nav parīdzējuši Eiropas Savienības valstīm konkurēt ne ar vienu? Paldies! Es nekādā veidā neatpazīstu šo ainu tajā Eiropā, kurai es ticu, ne vēsturiskā skatījumā, ne raugoties uz nākotni. Gluži pretēji. Es esmu redzējis, ka Eiropas Savienība attīstās. Tur ir vienotais tirgus un savienība, kurā mēs uzticamies viens otram Un ir ļoti tāds smalks līdzsvars starp dalībvalstu pienākumiem un ko mēs darām kopīgi. Un Eiropas Savienības labklājība un spēja noregulēt, pārvarēt tik lielu krīzi, kā mēs pieredzējām pēdējos uh, gados. Nu, es nezinu, kā, Eiropas, kā pasauli būtu pastāvējis bez Eiropas Savienības, bet nu, pilnīgi droši, ka uh, mēs noteikti būtu daudz eh, sliktākā situācijā, ja mēs nebūtu visi kopā. Paldies! Paldies kandidāts kundzei, un tagad uh, eh, Dzerjana Apelskungs, uh, eh, frakcijā nepiedarošo deputātu vārdā. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. Sāku ar reglamenta punktu. Pie politiskām grupām nepiedarošu grup, eh, deputāti nav vienota grupa. Mums nav priekšsēdētāji. Mēs pārstāvām katrs sevi, savu valsti, nevis esam kā vienota grupa. Pieaugot konkurencei, Eiropas Savienība ir solījusi cenu samazinājumu, jaunas darba vietas, bet nekas no tā nav izpildīts. Monopoli, ro, monopoli rokās koncentrējas vara, bezdarbs pieaug, algas pazeminās. Grieķijā, manā valstī, viss tiek privatizēts - lidostas, ostas, ūdens saimniecība, enerģētikas nozara. Krīze turpinās Aizsardzības nozara tiek sadalīta un izpārdota privātajiem. Brīva pārvietošanās, eh, cilvēku pārvietošanās brīvība pazemina darba spēku valstī, un tas viss ir pilnīgi par velti kurš gūs no tā visa labumu. Priekšsēdētājs, jūs varat atbildēt. Es saku, <clears throat> Vesāgens kundze, jūs man uzticējāt gan lielu pienākumu. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka neatkarīgi no tā, kā skatāmies uz Eiropas Savienību, uh, empātiju pret cilvēkiem, kur ir cietuši krīzē. To izjūt visi. Gan pret jauniešiem Grieķijā, Portugālē, Spānijā, kuri nevar atrast darbu, nevar atrast iespēju iekļūt darba tirgu, nevar uzsākt savu ģimeni, jo nevar to atbalstīt. Neatkarīgi no tā, pie kuras politiskās partijas piedaram vai kā vērtējam Eiropas Savienību. bet es nekādā veidā nevaru piekrist, ka Eiropas Savienība ir tā iemesls. Tieši pretēji. Manuprāt, Eiropas Savienība ir galvenais šīs problēmas risinātājs. Mēs kļūstam aizvien vairāk atkarīgi vien no, vien no otru, runājot par dalību valstīm. Un tāpēc es Eh, augstu vērtēju iespēju sadarboties ar jums, jo tas ir ļoti svarīgi. Un empātija pret tiem, kuri cietuši, tam jākalpo kā virzītājs spēkam sadarbojoties parlamentam, komisijai un padomēji, lai izveidotu spēcīgu Eiropu, un es neuzskatu, ka to ir iespējams izdarīt, vainojot Eiropu pie visa sliktā, kas ir noticis, neatkarīgi no tā, no kurienes jūs esat. Paldies! Paldies! Ludaks Nīdermājers, Eiropas Tautas partijas vārdā. Labvakar! Vispirms vēlos pateikt, ka augstu vērtēju jūsu sāku, no, izteikto uzrunu un jūsu atbildes, un ja jūs būsiet tikpat eh, precīza savā darbā kā ar savu sākotnējo uzrunu, tad konkurence noteikti ir labās rokās. Bet tagad nopietni mans. Uh, E, jautājums mazliet paplašinās jūsu atbildības jomu. Es piekrītu jūsu viedoklim un skatījumam uz Eiropu, bet tomēr jāsaka, ka dažkārt mēs cenšamies risināt problēmas ar pārregulēšanu. Mans bažas ir tādas, ka neskatoties uz visu jaunu pieņemto regulējumu, kas bieži vien ir labi domāts, rezultāts nemaz nav tik pozitīvs, kā to vēlējās. Uh, Ko jūs plānojat darīt kā komisāre, lai nodrošinātu, ka jauns regulējums tiks pieņems tikai tad, ja iegūmi pārsniedz izdevumus? Un ja nav iespējams citus risinājumus e, īstenot, piemēram, pašregulēšanu vai e, palielināt caurskatāmību. Paldies! Es piekrītu, ka jauns regulējums nevienmēr ir pareizais risinājums. Jo savādāk, protams, būtu garlaicīgi būt par konkurences komisāru. Visdrīzāk tad būtu maz tie, jaunu tiesību aktu. Tirgus pašregulēšana, caurskatāmība, jauna sadarbības veida ar dalību valstīm. Dažkārt tie ir efektīvāki risinājumi. Tomēr viena no lietām, kas eh, man liekas svarīga, lai panāktu līdzsvaru, ir tas, ka Eiropas regulējums var aizstāt 28 atsevišķus regulējumus, un tad sloks tiek mazināts pat maziem uzņēmumiem, kas varbūt nedarbojas visās 28 valstīs, bet varbūt divās, trijās, četrās. Jo tad viņiem nav jātiek skaidrībā par to, kādas ir uh, likumdošanas normas otrajā, trešajā, ceturtajā valstī, un tad tas liekas ļoti loģiski. Otrakārt, dažkārt ir tiešām tirgus problēmas, kur tirgus nedarbojas, vai patērētājiem nav iespējams tikt skaidrībā par to, kas īsti notiek. Viens piemērs varētu būt šāds. Banku piemērotai komisija maksājumu. Tās lietas, kuras mēs neredzam. Tur acīm redzot, tirgus nedarbojas, kā vajag, mēs nevaram reaģēt. Varbūt tur ir nepieciešams regulējums. Bet es darīšu visu iespējamo, lai veicinātu līdzsvarot pieeja, kur ir nepieciešams regulējums un kur ir iespējami citi varianti, lai nonāktu pie tiem mērķiem, eh, kurus esam izvirzījuši. Paldies! Paldies! Analīze Dots, eh, sociāldemokrāti. Paldies! Apsveicu jūs ar nomināciju. Mēs zinām, ka Eiropā bieži vien maziem uzņēmumiem ir liels izaicinājums iekļūt tirgos, kur dominē daži lielie spēlētāji. Mēs jau pieminējām vienu piemēru apvienotās karalistas enerģētikas tirgu. Kā jūs zināt, tur dominē lielais sešinieks, šīs lielās sešas enerģētikas firmas, kas sākumā bija reģionālai eh, spēlētāji kopā, viņi nodrošina 95% pieprasījumu vietējā tirgū. Un ražo tikai 17% no kapacitātes. Britu maisaimniecības vidēji maksā 136 eh, māciņas, jeb 173 eiro māciņas papildus, tādēļ, ka šīs tirgus nestrādā tā, kā tam vajadzētu. Uh, Daudzas mājasainicības to nevar atļauties. Tas ir tikai viens piemērs eh, problēmai, kas pastāv visā Eiropā. Mazie un vidējie uzņēmumi tiek izslēgti no tirgus, kaut arī tirgiem vajadzētu būt atvērtiem. Tādējādi šie ieguvumi nenonāk līdz iedzīvotājiem. Ko jūs darīsiet kā komisāri, lai risinātu šo jautājumu? Liels paldies! par konkrētu piemēru, jo, ja, manuprāt, tas ir labs piemērs tam, ar ko cilvēks saskarās visā Eiropā. Vienotais tirgus nedarbojas tā, kā mēs vēlamies, jo konkurence nav pietiekami stipra. Daži dominējoši spēlētāji tirgu ir sadalījuši lielāko tirgus varu, un patērētājiem ir ļoti grūti izmantot uh, savas tiesības, lai mainītu situāciju. Manuprāt, man ir pieejami vairāki instrumenti, kas ļautu ma situāciju mainīt. Pirmkārt, antitrusta noteikumi, noteikumi par uzņēmumu apvienošanos, eh, par Hinkley Point eh, atomelektrostaciju, protams, arī valsts atbalsta noteikumi. Redzēt, vai viss notiek pareizi, ja tur ir kādas pelēkās zonas. Man, protams, patīk konkurence Nu, tā jau vienmēr ir pirmos pāris gadus. Bet e, arī konkurence ir savu ierobežojumu. Līdz ar to e, taisos sadarboties aktīvi ar kolēģiem komisijā, ar vicepriekšsarētāju, kurš atbildīgs par enerģētikas savienību, ar komisāru, kurš e, atbild par enerģētiku. Izmantojot mūsu rīcību esošos instrumentus, mēs tad varēsim risināt situāciju. ir lieli ieguldījumi paredzēti, eh, un tie ir nepieciešami, lai mēs tuvāko 15 gadu laikā panāktu nosprostos mērķus enerģētikā. Pie tā ir jāstrādā, ja, stingrāk jāīsteno esošie noteikumi, un tas palīdzēs patērētājiem samazināt izdevumus. Paldies, IMCO kolitejas, komitejas vadē Andrēs Švāps. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kandidāts kundze. Jūsu sacītais šajā uh, jomā ļoti skaidrs, un tas, manuprāt, palīdz arī iedzīvotājiem saprast, uh, ko īsti dara konkurences politika. Es neminēšu konkrētu piemēru, jo tas vienmēr šajā jomā ir sarežģīti. Tāpēc vispārīgi vēlos pateikt, ka man prieks, ka jūs esat padomājis par MVU Bet maziem vidējiem uzņēmumiem bieži vien konkurences politikā ir sliktāks pozīcijas nekā lieliem uzņēmumiem, jo konkurences politika, eh, ir īpaši regula 1 2003, nosaka 10% eh, no karteļa apjomu, un tas bieži vien tas nozīmē visu apgrozījumu. Eh, savukārt kartes karto produkta gadījumā kārt, lielajiem uzņēmumiem tas bieži vien ir sīkums. Ir tāpēc nepieciešams nodrošināt tiesisko skaidrību, lai mazajiem uzņēmumiem sots nav daudz neproporcionālāks eh, nekā lielajiem uzņēmumiem. Manuprāt, labāk ir neiesaistīties karteļos vispār. Tāds ieteikums tiem, kuri klausās, ne jau jums, protams. Protams, ka tā ir problēma. Uzņēmumiem, kuriem ir vesela virkne dažādu preču, salīdzinājumā ar uzņēmumu, kas ražo tikai vienu vai divas lietas, tur ir milzīgas atšķirības dažos gadījumos, kur, ar kuriem esmu iepazinusies, esmu sapratusi, ka noteikumi par sankcijām skaidri pasaka, kas notiks, ja jūs pieķers. Tāpat laikā ir iespēja arī izmantot e, īpašos apstākļus. Teiksim, kāda ir bijusi jūsu loma kārtībā, vai jūs to organizējāt? Jeb bijāt e, viens no tiem sekotājiem, kas, e, kuriem bija jāpasaka nē, bet kas to īsti neizdarīja. Un tāpēc es līdzsvarot šis, sad, šis sadalījums. Pamatā jāsaka, ka sankcijām ir jābūt pietiekami lielām, lai, tas, lai tās e, neveicinātu šādas darbības. Lai nebūtu tā, ka ar nelegālu darbību varat nopelnīt pietiekami daudz, lai varētu nomaksāt arī sodu. Sodam jābūt tik lielam, lai atturētu jūs no šīs darbības. Un ja jūs dzirdat par citiem uzņēmumiem, kas organizē šo kartelu, un tad, e, lai tas jūs uzzinot par sodiem, lai jūs arī tiktu atturēt no šīs darbības. Mums arī jāzina, ka šīm sodiem ir jābūt pietiekam lieliem, un katrā ziņā, ka tas jums neļaus neko pelnīt, ja jūs pieķers. Paldies! Jepe Kofots tālāk, sociāldemokrāta. Paldies priekšsarētē. Arī es vēlos pateikties Vestāgans kundzei par pozitīvo uzrunu. Tas ir svarīgi, ka mums ir spēcīgs politiķis konkurences jomā. Šeit ir runa par maziem un lieliem uzņēmumiem, lielām valstīm, mazām valstīm, konkurētspēju, darba vietām. Jūsu misijas vēstulē, ko sagatavoja Junker kungs, rakstīts, ka cīnīsieties arī ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tas arī svarīgs jautājums. Vai jūs varētu mazliet eh, konkrētāk kaut ko pateikt šai jomā? Kā jūs plānojat rīkoties? Skaidrāk, ka jāvēršās ir neapšaubām pret tiem uzņēmumiem, kas cenšas eh, apiet likumus, jo jo savādāk radīt darba vietas nebūs iespējams. Jā, paldies. Paldies par atzinīgajiem vārdiem. Par šiem jautājumiem ir jārunā pilnīgi skaidri, jo savādāk tas viss e, sāk izskatīties pēc tehniskām detaļām, bet tā tas nav. Tā nav tāda tehniska, tehnokrātiska lieta. Strādājot mazā uzņēmumā, tiek maksāt nodokļi, kas tiek ieguldīti pētniecībā, lai nonāktu pie jauna produkta, un tad redzot, ka lieli uzņēmumi, kuriem tāpat ir daudz līdzekļu, spēj izdarīt visu ko, lai pēc iespējas mazāk nodokļus maksātu, tad, protams, tas nav pareizi. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā tiek turpināt izmeklēšanas, lai aizdomas, kas ir radušās, arī tiktu izpētītas, un tur, kur tas ir patiesas, arī tas tiktu pierādīts. Es nezinu, eh, kalendāro grafiku tām izmeklēšanas lietām, kas jau ir uzsāktas, bet es saprotu, ka tas ir diezgan pārskatāms. Tas visiem ir ļoti svarīgi, un konkurences politikai kopumā arī. Bet, protams, tas saistīts arī, arī ar tiesisko, tiesiskiem apsvērumiem. Paldies, Darījus Rozātī. Paldies, priekšādātā godātā komisāra sameta kandidāta. Eiropas gāzes tirgus galīgi nav ne godīgs, ne konkurētspējīgs. Ir dažārējie gāzes piegādātāji, kas ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo pozīciju un uzspiež dažādu veidu diskriminējošas prakses gāzes lietotājiem. Viens no šiem uzņēmumiem, Gazprom no Krievijas, Krievijas, ir bēdīgi slavens ar to, ka tas mēdz piegriezt gāzi, uzlikt lielākas cenas un vērsties pret jebkādu konkurenci. Tā rezultātā atsevišķas dalību valsts, Eiropas Savienības dalību valsts, maksā par 78% vairāk nekā citas par gāzi, un ko jūs grasaties darīt, lai atjaunotu vien taisnīgu un konkurētspējīgu gāzes tirgu? Paldies! Wow. Uh, first of all, I... Nu, pirmām kārtām, es, protams, apzinos, ka ir tā, kā jūs sakāt, ka ir daži tad būtiski spēlētāji šai tirgū dominē ar visu no tā izrietošo risku. Uh, un tas, protams, ir arī pavisam acīm redzams iemesls, kāpēc ir jāveic izmeklēšana par Gazprom praksi Cerams, ka šāda veida praksa arī netiks pieļauta. Es nezinu, protams, kad tas varēs notikt, bet tāda praksa ir jāizbeidz. Par to ir runāts arī Junkera desmit prioritātēs. Viņš runā par to, kā nodrošināt drošu, neatkarīgu energoapgādi Eiropas Savienībā, ilgspējīgu energoapgādi. Kā jau nu pat teicām, tas, prot, tas savukārt ir ļoti svarīgi nodarbinātības un izaugsmas veicināšanai, jo tieši enerģija ir ļoti būtisks faktors, kas jebkuram uzņēmumam ļauj strādāt. Un tāpēc šai kontekstā ļoti svarīgi ir turpināt un pabeigt uzsākto izmeklēšanu, bet vienlaicīgi jāpārliecinās, ka uh, Eh, visas, visa veida pasākumi, kas vērst uz konkurences pārkāpumu, arī tiek spēcināti, jo citādi mēs sastopamies ar risku, ka ja mēs kādu noķersim, tad uh, citi savukārt šo tukšo vietu aizpildīs, uzskatot to par lielisku tirgus iespēju, tieši tāpēc, ka spēlētāji ir tik maz tirgū. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis jautājums ir mūsu prioritāšu sarakstā Ne tikai tāpēc, ka tur nav tik liela konkurence, bet arī tāpēc, ka šeit tik daudz iespējams pārkāpums konstatēt. Un tas, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienības tautsēmniecības kontekstā kopumā. Paldies, saka priekšādātājs. Anders Prindals Vistesens, lūdzu. Jā, paldies. Jūs gan šodien, gan arī iepriekš esat vienmēr uzsvērusi uh, ka ir daudz politisku lēmumu, kas pieņemam šādā darbā. Dažkārt gribas prom no šī liberālā konkurences aspekta. un atstāt lielākas manevrēšanas iespējas ekonomikai attīstīties un Eiropas lomai pieaugt. Es labprāt no jums dzirdētu uh, Kāda ir jūsu nostāja par šādām idejām, šai jaunai tendencei Eiropā? Padarīt noteikumus mazliet vājākus, lai eh, rūpniecība varētu straujāk attīstīties. Jā, nu vēl ambiciozāku mērķu sasniegšana, lai būtu kā čempioni Tas ir nepieciešams. Globālajā līmenī es uzskatu, ka viss veiksmīgāk darboties un konkurētspējīgākam var būt tad, ja sekmīgi darbojamies arī mazajos tirgos, un to es vēlos arī iekļaut kā vienu no aspektiem diskusijā. Jūsu priekšlikums tā ir situācija, kad kurā kāds vienmēr cieši. Ja mēs aizsargājam uzņēmumu no konkurences, tad mēs riskējam ar to, ka produkti kļūst dārgāki, pētījumi netiek veikti, inovācijas netiek veiktas. Tas nozīmē, ka patērētājiem biežāk e, nāk saskarties ar pieaugušām cenām un zemāku kvalitāti, un tas gal galā nedod iegūmus nevienai no pusēm. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi spēt nodrošināt, ka tiek ievērots konkurences prasības. Un tas tiek darīts eh, tādā perspektīvā, ka, ja mēs esam savās mājās konkurētspējīgi, tad mēs to varam panākt arī globālā līmenī. Es ļoti cienu noteikumus. Šie noteikumi ļauj īstenot pētījumus, inovācijas, piemēram, izmantojot publiskās privātās partnerības. Tas, manuprāt, ir labas iespējas radīt jaunus uzņēmumus, un uh, Eiropai būtu jāiet šis ceļš. Thank you! Lielas paldies! Nākamais runātājs Ramons Tremosai Balcāls no Alde grupas. Lūdzu! Lielas paldies priekšādātāji! Godētā komisāra samata kandidāte! Nezinu, vai es varu pareizi, protu pareizi uzrunāt jūsu uzvārdu, tāpēc to neteikšu. Uh, Bet nu, jūsu runa ir būtiski tāda svaiga gaisa pūsma pēc daudzām citām uzklausīšanām. Es gribu runāt par Google un konkurences pārkāpumiem. Gribu pieminēt tieši digitālo sektoru, jo jūs jau zinat, ka Google šodien pie, šobrīd piemēr 90% um, internetu meklētāju tirgu Eiropā. Komisija trīs reizes ir devusi Google iespēju nākt, iespēju nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai novērstu šos te preferenciālo attieksmi pret uh, aplikācijām, kas izmantā, izmanto viņa interneta meklētājs. Un sūdzētāju sarakstā ir ļoti daudz patērētāju aizsardzības organizācijas. Turklāt eh, tas, ka viņi sola, ka viņu meklētā izmantošana atrisinās visa veida problēmas ar internetu satiksmi, nebūtu nav patiesība. Mm, te ir arī cenu problēmas un tam līdzīgi. Vai jūs piekrītat, ka ir nepieciešams nāk, kā nākamo soli formulēt visu veidu iebildumus no patērētāju un uzņēmumu puses šajā kontekstā? Uh, as I speak, Nu, jāsaka gan, ka es nezinu, kas varētu būt tieši na, ka, precīzi nākamais solis, bet es zinu, kāda būs vairāk no šiem nākamajiem soļiem. Nu, pirmām kārtām šī ir pilnīgi klasiska situācija. Lūk, ir uzņēmums, biznes ar milzīgu tirgus daļu, un ir sūdzības no virknes konkurentu, dažādi izmēru konkurentiem. Šķiet, pat tikai vēl vakar atkal parādījās jaunas lietas, tā, par tām tiks priests e, Vācijā plašsaziņas līdzekļos, kas vēl parāda tādas nākamās šķautnes visai šai problēmai ar Google. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi neiesā, ne, nepievērsies tagad konkrētajam izmeklēšanas procesam šobrīd, bet gan pārliecināties, lai mūsu rīcībā ir instrumenti, kas ļauj izmeklēšanu turpināt arī tajā gadījumā, kad runājam par šīm jaunajām jomām, jaunajām šķautnēm. Kā jau teicu, ievadvārdos konkurences tiesības tika paredzētas jau līgumā Un tas, protams, ir ļoti labi, bet, lai šīs tiesības mēs varētu īstenot, mums ir vajadzīgi precīzi instrumenti, un tiem jābūt tik precīziem, lai tie varētu vērsties arī pret šiem jaunienācējiem uzņēmiem, kas izmanto pilnīgi jaunas metodas un struktūras tirgū. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mums nebūtu šī izmeklēšana jāvērš garumā, jāpārveido tā par vēl vienu, vēl nākamu izmeklēšanas procesu un tā tālāk. Jo gan patērētāji, gan arī konkurenti vēlētos tomēr, lai šis tirgus būtu konkurētspējīgs un atvērts un lai viņi varētu piedāvāt, piemēram, arī savus pakalpojumus šai tirgu. Un tāpēc nākamie soļi pilnīgi noteikti sekos, bet tieši kādi to būs, jāsaka, to šobrīd būtu teikt pāragri no manas puses. Paldies! Nākamais runātājs - Jonas Fernandes no Sociālistu un Demokrāta grupas. Komisāra amats kandidāte. Jūlijā Junkers runāja šai parlamentā un teica, ka iekšējais tirgus nav automātiski prioritatīvs. Jārunā arī par sociāliem faktoriem Eiropā. Savā vēlēšanu kampaņā maijā es tikos ar vecākiem savu vēlēšanu apgabalu ciematā, kuriem bija bērni ar garīgu atpalicību, un viņi jau gadiem bija cīnuši, cīnījušies, lai panāktu, ka reģionālā pašvaldība piešķir viņiem vietu, kur varētu nu, uzcelt institūciju, māju šādiem bērniem, kurā tad varētu piedāvāt speciālus aprūpas pasākums. Bet konkurences politika šķiet nepareizi izprata šo situāciju, un tā rezultātā uz viņiem tiek izdarīts spiediens, sakot, ka šos pakalpojumus būtu jāpiedāvā privātiem uzņēmumiem par zināmu maksu, bet vecākiem ir bail, ka tagad tas būs ļoti dārgi un tas, ne, ja, ja tas tiks nodots privātiem uzņēmumiem peļņas gūšanas vārdā. Uh, Ja ņemam vērā Junker vārdus, tad kā jūsuprāt varam sabalansēt šo nepieciešamību uzlabot tirgus konkurenci, kam es, protams, piekrītu, jo tas ir ļoti labi, bet vienlaicīgi, kā varam pasargāt šāda veida sociāla rakstura iniciatīvas, kas beigu beigās taču atbilst pašam Eiropas garam sociālajai līdzdalībai un ļaušos um, eh, labos vārdus īstenot praksē? Well, first of all, one of the things that I... Pirmām kārtām, viena lieta, kas, eh, nu, ir jārespektē, ir tas, ka šeit dalībvalstīm jāuzņems ļoti liela daļa atbildības. Jo tas, ko mēs saucam par vispārējais intereses pakalpojumiem, šis termins, nereti kalpo kā dalību valstu iespēju definēt, kas tad ir šīs vispārīgās interešu pakalpojumi. Un ja tā, piemēram, ir bērnu aprūpe, invalīdu aprūpe, veselības aprūpe, slimnīcas un tā tālāk, tad tie ir šie vispārējais intereses pakalpojumi, un to svarīgi paturēt prātā. Jo ir viena lieta, kas var tikt nodota tirgus plūsmā, un ir lietas, kas nevar, ko nevar uzticēt tirgumu. Un dalībvalstīm par to ir jāpieņem lēmumi. Es ļoti augstu vērtēju tos gadījumus, kad dalībvalsts, piemēram, vēlas mainīt procesu, dara to pārskatāmi, bet jāsaka, tas tomēr ir un paliek dalībvalstu liņā, ziņā, kas, kādas ir šīs dalībvalstu sociālās vajadzības un kas tiek izslēgts no tirgus prasībām. Un tas, zināmā mērā, ir arī viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ka tiek piedāvāta šāda iespēja sabiedrībai atšķirties no, no valsts uz valsti. Jo tas, par ko runā nacionālajie politiķi vienā dalību valstī, varbūt ir kaut kas pavisam cits nekā citā valstī. Nu, es vēlu visu to labāko šīm ģimenēm jūsu minētajā gadījumā, jo tā viņš šķiet, ka viņi tiešām ir jau sastapušies ar pietiekam daudz grūtībām, un tām būtu jāpieliek punkts. Paldies! Tālāk Werners Langens no Tautas partijas. Paldies, Vestāgens kundze! Jūs nākat no mazas valsts bez korupcijas, jums nav personīgi interešu konflikti, jūs esat sociāli liberāļi. Pie liberāļiem mums vienmēr bija saiknes ar eh, biznesu, pie sociālistiem vienmēr uh, eh, uzticēšanos valstī. Jūs, uh, jums ir dažādi vecie neizdarītie darbi palikuši, Google, piemēram, nav uh, nekas īsti darīts Pret eh, nodokļu dēmpingu nekas nav darīts. Dānija ir eh, augsts nodokļu valsts, tas būtu jūsu interesēs, bet jums ir milzīga vara. Jūs varat izmeklēt, sodīt, un pār jums nav pietiekams demokrātas kontrols. Līdz ar to pirmais jautājums. Kā jūs nodrošināsiet, ka nākotnē tiesība aktas tiek izstrādāta eh, sadarbībā ar parlamentu, nevis apējot parlamentu? Manuprāt, ir nepieciešams atkal sabiedrībā informēt sabiedrību par konkurences politikas svarīgumu. Un treškārt, kā jūs plānojat kopumā sadarboties ar parlamentu tuvākajos gados? Well, all, I... Nu, pirmām kārtām, es ceru, ka ir sagatavots ārkārtīgi daudz kafijas, lai varam ilgi strādāt. Uh, Jo, nu, tad tā, tieši tā dāņas strādā, tā kā nedrīkst vairs smēķēt, tad mēs dzeram trīsreiz vairāk kafijas. Tā strādā dāņi. Es domāju, ka tas ir sākums jebkuram labam dialogam. Konkurences joma, protams, ir ļoti īpaša, jo līgums 103. pantā e, paredz tādu salīdzinoši ierobežotu skatu punktu no parastās likumdošanas procedūras aspekta raugoties. Uh, bet Tāpat laikā, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi eh, īstenot diskusijas par ļoti konkrētiem jautājumiem. Arī tad, kad liekam priekšā tādus instrumentus, kas nav obligāti juridiski saistoši, kas tā teikt, tie maigie likumi, tik un tā tie ļoti precīzi jāformulē. Un parlaments ir sagatavojis vairākus ziņojumus, kas ir bijuši ļoti liederīgi komisijai, lai rastu atbilstīgo līdzsvaru. Nu, vai vienmēr tieši regulējums vajadzīgs, jo pastāv lūk šis jau tirgus, pašregulēšanās, pārskatāmiem tā tālāk. Es domāju, arī šajā gadījumā tas ir aktuāli. Ir svarīgi pārliecināties, ka pat varbūt, ja tā ir joma, kurā ne, neizstrādāsim tiesību aktus, tomēr ir vajadzīgs kaut kā panākt spēcīgu ietekmi Un te, nu, Eiropas parlamentam jātur komisija pie vārda arī neformālajās tikšanās reizēs. Un šis otrs jautājums, šķiet pēdējais, ko atminos no trim. Ah, informātikas pol informēšanas politika bija otrais jautājums. Es domāju, kas nu mums ir vajadzīgs, ir virzīties uz priekšu bieži jāuzdod jautājumi, jānodrošina pārskatāmība, atvērtība tad, kad runājam par konkurences ģenerāla direktorātu, bet arī attiecībā uz manu darbu. Jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji redz, kas ir tie, ar ko es tikšanos, ar ko es tiekos. Vai tie ir kaut kādi lieli, mazi spēlētāji, valstu pārstāvi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, jo pārskatāmība šeit ir tas atslēgvārds un es patiešām ceru, ka, ja nu mēs tiešām strādāsim turpmākos piecus gadus kopā pie šīs lietas, tad es varēšu pēc tam uz šo laiku atskatīties un teikt, ka veltījām pietiekam daudz laika šīm problēmām un pārliecinājāmies, ka, tautas, eh, ka valsts atbalsts ir valstu atbildībā un ir nodrošināta pietiekama pārskatāmība mūsu pilsoņiem, lai viņi zinātu, kā viņu līdzekļi tiek tērēti, un eh, lai mēs pēc tam zinām, ka esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai radītu pēc iespējas vairāk jaunu kvalitatīvu darba vietu. Paldies! Thank you. Paldies! Nākamais runātājs Priekšādā tas saka, jā, jā, koplēmuma procedūra ir tā, ko tagad piemērojam kaitējumu par procesiem. Tagad goja vārdā Marisa Maties, lūdzu. Paldies priekšādētāji. Priecājos jūs šeit redzēt, komisāra samata kandidāta kundze. Jūs esat vienīgā, nu tā teikt, kreisi orientētā kandidāte. Bet, nu, es, es arī būdam kreiso, tāpēc gribu uzdot jums divus jautājumus. Jūs runājāt diezgan daudz par to, ka jāveicina jūsu kompetences konkurences jomā. Tas, protams, ir tikai dabiski, bet gribu baicāt, kāda tad ir ierobežojuma šim jūsu portfelim tieši attiecībā uz konkurences tiesībām. Uh, Vai ir tādi sektori, kas būtu jāatstāj ārpus šī sekt, šī, šīm konkurences tiesībām, un ja tā, tad kuri sektori? Yes, it's, it's sometimes... Jā, reizēm cilvēks sabīstas, kad parādās mans partijas nosaukums, un tas tiek tā burtiski iztulkots, jo burtiski tas nozīmē radikāļi kreisie. Tā kā uzmanieties, nu, bet nu tīri politiski runājot. Mēs drīzāk gribētu, lai mūs sauc par eh, sociāli liberāļiem. Bet lai nu kā, Jā, es uzskatu, ir zinām ierobežojumi arī konkurences tiesībām. Ir arī robežas tam, ko konkurences tiesības var panākt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es uzskatu par ārkārtīgi svarīgi izmantot to laiku, kas man tika vēlēts uz ievadvārdiem, lai pateiktu, ka konkurence nav tāds izolēts kompetenci portfels, jo, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, tad tādā gadījumā darbs jāīsteno kopā ar citām parlamenta komitejām, ar citiem komisāriem, komisijas kolēģijai, jo tad panāksim kaut ko tādu, ko es vien pati nekad nevarēšu panākt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es ļoti augstu vērtēju Junkera kunga vīziju attiecībā uz jauniem, jauniem darba metodēm un arī šo svica priekšādātāju kompetenci sadalījumu. Uh, jo tā, tā šādā veidā pastāv ieskāja pilsoņi arī varēs saredzēt to, ka mēs gūstam panākumus. Un otrs, kas, protams, ir svarīgi, ir panākt līdzsvaru starp to, ko darām mēs un ko dara dalība valstis pašas. Jo dalībvalstīs, protams, ir nacionālajie parlamenti. Un arī šie parlamentārieši īsteno ļoti ciešus dialogus ar saviem vēlētājiem, un viņi saņem informāciju no nu viņiem. Tas ir arī tas iemesls, kāpēc es priecājos, ka tieši dalībvalstu ziņā ir definēt to, kas ir viņiem sociālie pakalpojumi. Jo tam nevajadzētu būt Eiropas mēroga jautājumu. Tas, nevajad, tas nebūtu jālem man, pat ja jūs man apstiprināsiet komisāru samatām. Thank you, Ernest. Paldies! Ernests Urtasuns no Zaļo grupas. Tardes, senjora Vestager. Eh, voy a volver al, a la cuestión de la energía. Labu pēcpusdienu. Gribu pievērsties enerģijai un Spānijas gadījumam konkrētāk. Jūsu priekšādātājs Almunija šo jautājumu gan mēģināja risināt, bet bez e, panākumiem. Spānija ir milzīga oligarhija attiecībā uz enerģiju. E, patērētiem jāmaksā Eiropā visvairāk par enerģiju. E, Eiropā elektrības uzņēmumiem ir regulējošs ietvers, un, viņi, un mūsu oligarhs pelna milzu eh, naudu. Iemesls, kāpēc šī oligopolija pastāv, tāpēc, ka Spānija kavējas ar 72. direktīvas īstenošanu, kur tiek runāts par kopējiem tirgus noteikumiem enerģētikas jomā. Un tas ir nopietnas pārkāpums šai ziņā. To daudz ir konstatējuši. Tos pat ir teikuši Spānijas enerģijas platformas pārstāvi. Un ko jūs darīsiet? Uh, lai nodalītu operators un dažādos elektrības tirgus segmentus. Un kā jūs panāksiet to, ka tiesība akti, Eiropas tiesība akti Spānijā šai jomā tiek īstenot? Kā jūs pārliecināties, ka tiek nodrošināta reāla konkurence Spānijas enerģijas tirgu, jo pašlaik mazie operatori tiek pilnībā izspiest no tirgus? I find this extremely jā, šī joma ir ārkārtīgi sarežģīta. Jo tas, kas ir noticis pēdējo pāris gadu laikā, ir lūkas. Šādas tādas lietas tikušas liberalizētas, bet citas šķiet nav mainījušās ne par mata tiesu. Un virzamies uz priekšu ārkārtīgi lēnu. Un es domāju, ka tāpēc ir pienācis īstais laiks, lai aicinātu veidot enerģijas savienību, kas ļauj nodrošināt drošu energoapgādi, efektīvu un par atbilstīgu cenu, jo šo jautājumu nevar atrisināt kaut kādā vienā valstī atsevišķi. Viens no jautājumiem, ar ko sastopamies tajā brīdī, kad runājam par investīcijām, ir tas ir tieši enerģijas sektors. Tas ir vajadzīgs gan tīkla veidošanai, saslēgšanai, gan kapacitātes veidošanas mehānismiem, lai varam pārliecināties, ka spējam dažādot enerģijas iegūšanas avotus un ražošanu. Bet tāpat laikā Un te, protams, iesaistās daudz un dažādi komisāri, vicepriekšādātāji, kas tad cieši plec pie pleca strādā. Es domāju, no otras puses tikpat svarīgi ir man, ja jūs man apstiprināsiet šajā matā, izmeklēt un pārliecināties, ka nav tā, ka kāds spēlētājs izmanto ļaunprātīgi savu dominējošo pozīciju, tādējādi vēl vairāk apgrūdinot uh, iespējas rīkoties mazajiem operatoriem, kā rezultātā, protams, cieši arī patērētāji. Tātad no vienas puses ir ļoti tieši veids, kā to visu risināt, un tad no otras puses ir varbūt šis ļoti apjomīgais darbs, bet tāpat laikā arī pavisam konkrētais projekts, kas dos mums beigu beigās šo enerģijas savienību. Paldies! Tagad eh, Marko Dzanī, FDD grupas vārdā. Paldies! tiek eh, veikts dažādas izmeklēšanas, eh, Fiat tiek apvainots, ka ir pārkāps konkurences noteikums un Luksemburgā eh, man tas šķiet izklausās pēc kārtīgi skandāla. Ko jūs domājat par šo konkrēto lietu? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli tāpat, gribu jautāt, kā jūs paredzat iejaukties, lai nodrošinātu struktūrālu pieeju lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Vai jūs esat runājis ar Junker kungu par Fiat lietu, jo viņš pirms gada, kā premjers, teica, ka viņu nesatrauc uh, šīs uh, Briselē veiktās izmeklēšanas uh, draudīgie signāli. Paldies! Pirmām kārtām ļoti lielā mērā piekrītu, ka te jā. Ja attiecina tāda struktūrēta pieeja, jo viena lieta ir izmeklēt konkrētas lietas individuāli, bet šīs lietas būtu jāizskata balstoties uz tiem pašiem principiem. Un galvenais princips ir tas, ka ir jāmaksā nodokļi. Arī konkurentiem jāmaksā nodokļi. Tātad uzņēmumiem visiem ir jādarbojas pēc vieniem noteikumiem. Gūstot pieredzi šajās izmeklēšanās, eh, kas eh, līdz šim ir notikušas, es domāju, ir divas lietas ir panāktas. Tā satur citus no šādas darbības veikšanas, un otrām kārtām tiek iegūts daudz zināšanu par to, kā notiek šādas lietas, kādas schēmas tiek izmantotas. Viena lieta, kas man šķiet ārkārtīgi svarīga, ir nodrošināt, lai tā nekļūtu par tādu vispār pieņemtu nodokļu politiku. Uh, Tātad te ir runa par godīgas konkurences nodrošināšanu un tas, ko visi esam lasījuši presē un ko es pati zinu par šo lietu, es domāju, ka e, varētu teikt, ka cilvēkus ir aizvainojis tas, ko viņi ir pieredzējuši, jo, jā, cilvēki saprot, uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi. Un tieši tāpēc mēs turpināsim izmeklēšanu gūsim pēc iespējas vairāk informācijas un pieredzes no šīs lietas, un, protams, tas palīdzēs mums veidot struktūrētāku pieeju šādiem gadījumiem arī nākotnē. Paldies! Paldies! Kostas Mavrides no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Aizsardzības sistēma Eh, ko nosaka direktīva par patērētāju kontraktiem, balstās ideja, ka patērētājs ir eh, vājākā pozīcijā attiecībā pret piegādātāju vai pārdevēju. Ja mēs runājam gan par viņa eh, pirkšanas iespējām un zināšanām. Tas, ko es izlasīju, ir citāts no Eiropas Savienības tiesas nolēmuma. Es nevaru iedomāties labāku pamatojumu kā saiknes starp banku un aizdevumu ņēmēju uh, finansiālas krīzes uh, gadījumā, it īpaši uh, kādā perifērā reģionā. Un, protams, ka es šeit domāju par savu valstu, par Kipru. Vai jūs domājat, ka ir pienācis laiks konkrētākai politikai, lai proaktīvi aizsargātu visus tos kredītņēmējus, kas cieši no negodīgas banku prakses, un vai jūs domājat, ka ir pienācis laiks labākai Eiropas līmeņa harmonizācijai liekot uzsvaru uz efektīvu uh, direktīvas īstenošanu? Paldies! Eh, noteikti uzskatu, ka laiks ir pienācis, jo uh, to trīs gadu laikā, kamēr esmu piedalījusies ekofinkam eh, sanāksmēs. Uz šādu mērķi mēs esam virzījušies, lai būtu jaunas un spēcīgas prasības attiecībā uz institūcijām finanšu sektorā, tātad vai nu tās būtu bankas vai citas institūcijas, gan eh, kapitāla prasība likviditātes ziņā, tāpat arī stiprības un pārvaldības ziņā, lai nodrošinātos, ka pēc krīzes mums būtu sakārtotāks, nu varbūt nedaudz tāds garlaicīgāks, bet stabils finanšu sektors. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai šie noteikumi tiktu reāli arī īstenot. Un Banku Savienība noteikti nāks klajā ar dažādiem pasākumiem, vienotā uzraudzība jau veiks daļu darba. Tāpat ir arī valsts atbalsta pastiprinošie noteikumi, jo Banku Savienība varbūt neatrisina visu, tā nav atvērta pilnīgi visiem. Tāpat arī runājot par valsts atbalstu. Es domāju, ka šai ziņā ekofinā mēs eh, esam virzījušies uz ļoti spēcīgu atbalstu arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu, tieši tāpēc, lai viss būtu līdzsvarots pavisam tādā jaunā veidā, runājot par banku sektoru. Siksfrīds Muresants no Tautas partijas nākošais. Paldies, komisārs eh, kandidāts kundze. Dažkārt eh, mūsu kolēģi saka, Eiropas Savienības eh, konkurences politika traucē globālas, konkurētspējīgas uh, attīstības eh, modeli. Kāda ir jūsu prakse? Eh, teiksim, Eiropā ir uzņēmumi, korporācijas, kas mēģina apvienoties, eh, bet notiek uzņēmuma pārņemšana no kādas valsts ārpus Eiropas Savienības, un tas atkal, protams, rāda zināms atkal ierobežojums Eiropas Savienības konkurētspējai. Mūsu valdība jau ir paudusi bāžas šajā ziņā. Kāds ir jūsu viedoklis? Un otrs jautājums Eiropas komisija devusi zaļo jausmu eh, telefoniku un A plus apvienošanai ar nosacījumu, ka tiek nospraustas konkrētas saistības no operatora puses, vai jūs to uzskatat, ka ir tāda padziļināta izpratne no komisijas puses ļaut eh, globālu spēlētāju izveidošanai globālā digitālā jomā Eiropas Savienībā, lai viņi spētu konkurēt globāli. Viena lieta, kas ir ļoti svarīga un kas ir jāsaprot, runājot par uzņēmumu apvienošanos, tas ir, ka ir jāsaprot tirgus. Jo praktiski katrā gadījumā ir jāizvērtē konkrētā sektora tirgus. Un uzņēmumu apvienošanos noteikti ir iespējams eh, pozitīvi vērtēt un apstiprināt, bet uh, ir jārada arī kaut kāda risinājuma, ja pastāv, ka šāda apvienošanās radīs uh, tādas liels konkurences skrupļojums. Jo, ja tirgus ir pārsvarā Eiropas tirgus, pat ja uzņēmumam ir globālas ambīcijas, tad šo spēju konkurēt vajadzētu tā teikt uztrenēt Eiropas kontekstā, lai varētu konkurēt globāli pēc tam. Un es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Tas ir tikpat svarīgi, kā uzklausīt uzņēmums, uh, runāt par kompensējošiem pasākumiem, Tātad kā lai nodrošina, lai šis jaunais tirgus, jaunā tirgus situācija darbotos. Un nonākot pie apvienošanās, jā, nu tad, var sakot, jānodrošina, ka uzņēmumi var to darīt. Ar nosacījumu, protams, ka uh, ir, uh, tiek izpildīts stingri nosacījumi un konkurence netiek uh, bloķēta. Ja mēs vēlamies uh, globālu konkurenci, tad tas ir skaidri jānosaka un tad jāveic. Uh, Eh, sarunas ar citām konkurences jurisdikcijām, kā tur lietas tiek kārtotas. Un konkurējot Eiropā, protams, jānodrošina nediskriminējoša vide, jo pircējs ir pircējs, pārdevējs ir pārdevējs Eiropas kontekstā neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas. Paldies, Karols Annemans. Nieuwe Belgische regering, eh, de vorming van een nieuwe Belgische regering. Paldies jaunā Beļģijas eh, valdība, tā vei, tās veidošanās, nu pat ieiet noslēguma fāzē. Eh, tiek strādāts pie gala vienošanās, bet eh, Marians Taisens teiktājā bija norādīts, ka ir Deksija bankas lieta gadījums. Un to jūs minējāt arī savās rakstiskajās atbildēs konkurences ģenerāla direktorāts. Uzskata, ka šī lieta, šis gadījums mm, ir eh, negodīgs konkurences eh, gadījums. 30 līdz 50 miljārdi ir summa, par ko šai sakarībā runā. Ja Eiropas Savienība, ja jūs izlemsiet, ka uh, Eh, tie ir ietaupījumi nevis akcijas, tad eh, būs milzīgas sekas visai banku sistēmai, banku kapitāla struktūra tādā gadījumā tiktu apdraudēta. Tā tad man ir konkrēts jautājums. Šis ir nu tāds kā karstais kartupils nērta tēma un varbūt mm, pēdējais jautājums, kas eh, vēl traucē Beļģijas valdības galēju izveidošanu. Vai jums par šo lietu kaut kas zināms? Es redzēju, ka uh, priekšsēdētājs jūs brīdināja, ka jūs pārsniedzat savu laiku, bet es ietaupīšu laiku, jo atbildi man ir ļoti īsi, jo es neko par šo lietu nezinu. Atvainojos, bet nekā man nav ko teikt. Tas ir smags jautājums Beļģijas valdības veidošanā, un ja jūs uh, nezinat neko par to, nu, tad man atliek tikai priecāties. Nu jā, nu tad ļoti skaists vakars jums. Nākošais analīzes dots, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zinat, kāda pieci mazumtirdzniecības ķēdes, tie parasti dominē mazumtirdzniecības eh, ķēdē. Eh, trīs eh, tirdzniecības ķēdes Somijā apklāja 88% tirgus. Ir lielveikali, kuri negodīgi izmanto savu, savas, savu ietekmi arī piegādes ķēdē. Tas ietekmē ne tikai nestrādājušos šais uzņēmumos un tos, kas ražo produktus, bet tas ietekmē arī patērētājs. Apvienotā karalistē uzraudzības institūcija ir izveidot lielveikalu ķēdēm, lai nepieļaut šādu praksi un lai uzliktu sodus. Bet trīs no četriem lielākajiem lielveikariem, eh, kuriem galvenā pārvalde ir Eiropā, tur ir Eiropas regulējums nepieciešams. Kā lai pārtrauc to, ka uzņēmumi Uh, izmanto uh, šo uh, situāciju, ka viņiem ir ļoti liela tirgus daļa, vai jūs gatavojaties ievies stingrus realizējums noteikums, lai nodrošinātu, ka lielveikari godīgi attiecas pret saviem piegādātājiem un patērētājiem, vai jūs veidosiet Eiropas regulācijas tīklu, lai atturētu lielveikals no savu piegādātāju iebiedēšanas Jā, es eh, eh, pilnībā saprotu šo ainu par piegādātājiem un eh, patērētājiem. Šos jautājumus ļoti bieži izskata nacionālās kompetences iestādes, bet man liekas, ka mazimtirgotājiem šīm ķēdēm bieži vien ir tāds Eiropas Savienības, Eiropas mēroga tvērums. Un es nezinu, vai ir nepieciešami kaut kādi specifiski konkurences noteikumi tieši šajā jomā, bet es zinu, ka ir svarīgi būt ļoti stingriem, nodrošinot konkurences eh, noteikumu ievētošanu šajā sektorā un arī citos. Es gribētu noteikti atgriezties pie šī jautājuma. Eh, kop ģenerāldirektorāts publicēja ļoti tādu apjomīgu pētījumu tieši par šo sektoru, kādas 400 lapas, manuprāt. Uh, Nēsu vēl to izlasījusi. Bet tā tad eh, tur ir eh, aplūkot ļoti daudz dati par to, eh, kā darbojas piegādātāji, kāda ir informācija, teiksim, uz iepakojumu, kāda ir inovatīviskie faktori saistībā ar to, tad var izmantot ekonometriju attiecinot to uz šiem spēlētājiem konkrētajā sektorā. Un, manuprāt, tā ir ļoti interesanta pieeja. Tā gan nerada pilnīgu ainu, jo arī konkurēt, konkurēt, konkurēt spējai un ekonometrijai ir savi limiti. Bet tas tomēr dod tādu pilnīgāku ainu par to, kā šis sektors darbojas. Uh, Jāsaka, nacionālās konkurences iestādes jau ļoti labu darbu veikuši šajā jomā, bet es domāju, ka darbs ir jāturpina, jo tagad mums ir daudz labāks pamats, ņemot vērā šo pētījumu, kas šodien tika publicēts, kā es teicu. Paldies! Priekšsēdētājs saka, un tagad IMKO komitejas vārdā Rozatun un Hokenštainu. Esmu pašā zāles aizmugurē, saka runātāji. Gribētu um, jautāt par valsts atbalstu. Eiropas komisija palīdz patērētājiem. Um, ir izveidota Eiropas patērētāju centri, lai risinātu pārobežu strīdus. Un šie patērētāju centri daļai saņem finansējumu no dalībvalstīm. Nesen bija uh, gadījums, kad šāds patērētāja centrs, uh, tam tika liekts finansējums. Iemesls bija tāds, ka dalība valsts iestādes domāja, ka finansējumu varētu uzskatīt kā nelegālu valsts atbalstu. Tātad pirmais jautājums ir tāds, vai jūs varētu paskaidrot, vai finansējums, kas tiek sniegts šādiem Eiropas patērētāju centriem, eh, ka tas taču nav nelikumīgs valsts atbalsts. Un no otras puses. Uh, Vispārīgāks jautājums. Eiropas komisija ierosina jaunu rūpniecības politiku, kā jānodrošina rūpniecībai 20% no IKP līdz 20. gadam. No kā es baidos? Baidos, ka varētu būt dalībvalsts, kuras gribēs uh, pavājināt valsts atbalsta noteikums, lai sasniegtu šādu mērķu. Un jautājums ir tāds, vai mēs varam paļauties uz jums, ka jūs aizsargāsiet konkurenci vienotā tirgu pret jebkādu potenciālu spiedienu no dalību valstu puses. Paldies! Paldies, jā, man šķiet, ka ļoti svarīgi, lai atbalsts, lai atbalstu nenostopēt tas, ka ir bail, ka tas varētu būt nelikumīgs, un ja šādas bailes rodas, tad šādi jautājumi var uzdot. Nu, un tad skaidri jautājums jāapskata, kas tad ir noticis. Otrām kārtām. Ir svarīgi, lai dalību valstīm būtu ļoti skaidrs kompetences eh, valsts atbalsta modernizācija vispārējā bloka izņēmuma regulējuma ietvaros dod daudz lielākas iespējas darboties ne tikai tādos, mm, varbūt netik būtiskos gadījumos, bet arī ļoti liela apmēra mm, situācijās, kad runa ir par valsts atbalstu. Komisijām parlamentā jau ir runāts, ka resursus jāvērš uz lielām schēmām Te, man liekas, ļoti skaidri un svarīgi jānodara kompetences jomas, jo patērētāja tiesības ir jāaizsargā. Bet arī dalībvalstīm pašām reizēm ir jautājumi attiecībā uz valsts atbalstu sniegšanu. Es domāju, tāpēc ir nepieciešama caurskatāmība. Un uh, valsts atbalsta modernizācijai tieši šo skaidrību vajadzētu sniegt. Šai ziņā Domāju, ka mums la ir laiks un resursi nodrošināt stingrāku regulējumu eh, tajos gadījumos, kuriem ir liela ietekme uz Eiropas līmeni, paļaujoties, ka dalībvalsts darīs tieši to, ka, ko tām ir jādara, ļoti uzmanīgi rīkojoties ar nodokļu maksātāju naudu. Paldies. You, Paldies. Un atgādināšu kolēģiem, ka es izmantoju desmit sekundes, kā pieļaujam pārkāpumu, bet eh, turpmāk tomēr es to nedarīšu. Mums tomēr līdz deviņiem vakarā ir jābeidz. Tālāk EKR grupas ar Bernds Luke. Jūs tikko atbildējāt uz Bāca kunga jautājumu, ka visi uzņēmumi Eiropā strādā, vai tiem vajadzētu drīzāk strādāt pēc vieniem noteikumiem, neatkarīgi no tā, kam, ir, kam tie piedara. Tad man ir divi jautājumi. Pirmais ir par tiesiskajiem aspektiem investoru aizsardzību TTIP kontekstā. Runa ir par e, ISDS mehānismu strīdu izšķiršanas starp investoriem un valsti. Investori redz iespēju apiet valsts likumdošanu, izmantojot starptautiskās šķīrētiesas Vai tas, jūsuprāt, ir konkurences kropļošana un kā jūs rīkotos šādos gadījumos? Otrs jautājums. Ja Eiropas valsts uzliek ceļu maksas nodokli, kas piemēro tikai ārzemniekiem, bet nepiemēro saviem iedzīvotājiem, vai tas ir konkurences kropļojums eh, salīdzinot ar transporta pakalpojumu sēdējumu, un vai jūs piekristu, ka tas ir domāts eiropeiski? Sort of Diemžēl man ir ļoti minimāls zināšanas par eh, šiem minētajiem gadījumiem, par pārvadātājiem. Bet es domāju, ka ir pamatoti uzdot jautājums, eh, ja ir runa par diskrimināciju. Ja kravs auto ar ārzem numurzīmēm tiek aplikt ar šām, šīm maksām, bet vietējie ja nē nediskriminācija ir viens no būtiskākajiem aspektiem Eiropas Savienības vērtību sistēmā. Manuprāt, tas, ko Sisilija Malmstrēma sacīja savā uh, uzklausīšanā par strīdu izšķiršanas mehānismu starp uh, investoriem un uh, valsti, sabiedriskajā apspriešanā nāca klajā ļoti daudz idejas. Mēs esam apkopojuši informāciju, un tas noteikti ir jāuztver ļoti eh, nopietni, lai konstatētu, kāda ir riski, no kā cilvēki tieši baidās. Kā, kas ir tās bažas, kas būtu jāņem vērā attiecībā uz šīm investoru strīdu izšķiršanas kārtību. Un tad jāskatās arī, cik daudz šādu procesu jau ir. Es domāju, pie tā mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Manuprāt, tur, tur bija aptuveni 150 tūkstoši atbildes, kas eh, sabiedriskajā apspriešanā tika eh, iesniegtas par to, kā vajadzētu šo strīdu izšķiršanu organizēt. Un es domāju, ka ir jāiepazīstas ar šo informāciju pirms spēt nākamos soļus, bet esmu pārliecināts, eh, ka Sicilijas Malmstrēms eh, eh, atbilde jums būs apmierinoša, ko viņa sniedz šonadēļ. Es piekrītu viņas viedoklim, ka šis ir jautājums, kuru jāuztver nopietni. Bet pastāv ļoti daudz divpusējos strīdišķiršanas līgumu, un tie pazudīs, tie tiks aizstāti. Līdz ar to ir nepieciešams debats par to, kā, kur būs šis līdzsvars. Paldies, Sofija Intvelda, Alda grupa. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, Vestāgens kundzei, par to, ko sacījāt jūsu eh, sākuma uzrunā un arī lielisko sniegumu tik tālu. Par konkurences politiku mēs jau dzirdējām, par Google antitrust lietu. Personas dati ātri ir kļuvuši par mūsu ekonomikas eh, vērtīgākajiem datiem. Uh, bet komisija līdz šim ļoti uh, lēni reaģējusi uz lielo datu pārmaiņu situāciju, kā saistībā ar Google lietu, piemēram. Ir ļauts attīstīties praktiski monopolu uzņēmumiem, kas citās nozarēs nebūtu pieļauti. Datu aizsardzība bieži vien tiek uh, eh, uztvērts kā šķērslis uzņēmumu darbībai. Uh, datu aizsardzība bija vienotā tirgus ģenerāldirektorātā. ASV tas ir eh, tirgus politikas komisijā, komisijas atbildībā. Tā vietā, lai apspriestu katru gadījumu politiskā, uz politiskās skatuves, mums ir nepieciešama integrēta pieeja lielo datu laikmetā. Vai jūs tam piekristu? Un kā jūs rīkoto šādā situācijā? Pirmkārt, vēlos sacīt, ka es atzīstu to, ka lielo datu uh, izmantošana ir pieaugusi un e, tā kļūs par interneta valūtu gan izvēl. Ja jums ir pieeja ne tikai viens personas datiem, bet miljonu, pat miljārdu cilvēku dati jūs varat veikt analīzes, kas ir pilnīgi atšķirīgi no tā, ko jūs spējāt izdarīt pirms pieciem vai desmit gadiem, jo jūsu rīcībā tagad ir pilnīgi jauni instrumenti. Manuprāt, mums ir ļoti svarīgi, ļoti cītīgi sekot notiekošajiem, lai saprastu, kas notiek un kā šis tirgus attīstās. Es nedomāju, ka mēs esam pilnībā izpratuši vēl to, kas tiek darīts. Un kā ļaut sadzīvot plaukstošiem uzņēmējiem, kas izmanto digitālos pakalpojumus, un to, ka tie ir mūsu dati. Manuprāt, man ir cieši jāsadarbojas ar komisāru, kurš atbild par datu aizsardzību, un tiesībām, kas to skar, un eh, es saprotu, ka šī komiteja arī sadarbosies ar citām parlamentu komitejām. Un šeit eh, mēs runājam gan par konkurenci, gan datu aizsardzību, personīgiem tiesībām, personu brīvību. Un tad šeit nav runa par tālu nākotni, šeit runa par šodienu, nākamo nedēļu, nākamo mēnesi, Mums ir ne tikai jācenšas noskaidrot faktus, bet daudz dziļāk izprast šos, tī, šos eh, tirgus. Un, protams, ka izaicinājumi būs, un šis tirgus attīstās ļoti strauji. Un tik tiešām ir jāspēj izsakot visu notiekošo. Paldies, tālāk sociāldemokrātiem Jepe Kofots. Paldies! Jūs sacījāt, ka konkurences e, politikas e, portfēls nav izolēts, bet gan ir saistīts ar daudziem citiem. Viena lieta, kas e, daudziem iedzīvotājiem Dānijā šobrīd rada bažas. Strādājot, bieži vien ir tā, ka netiek radīts jaunas darba vietas Eiropā, bet gan tās aizplūst no Eiropas. Es saprotu, ka ir svarīgi ievērot noteikumus, un ir svarīgi, lai konkurences komisāri nodrošina vienot spēles noteikums visiem, un tas nedrīkst novest pie tā, ka darba vietas uh, aizplūst no vienas valsts uz citu. Tas ir jānodrošina. Ir jānodrošina e, tas, kā pieaug darba vietas, e, darba vietas skaits un tiek ievērot visi noteikumi. Paldies! Jā, jums taisnība. Noteikumi ir tikuši uzlaboti. un šobrīd nevar saņemt atbalstu jaunu darba vietu izveidei, ja esat samazinājuši darba vietas iepriekšējos divos gados vai plānojat to darīt nākamajos divos gados. Tas ir izšķiroši, lai uzņēmumi e, neapiet šos jaunos noteikumus, jo tādas risks pastāv. Un par to arī pilnīgi atklāti ir jārunā. Ja uzņēmums saņem pirmo atbalstu, tad viņi to labprāt paturēt. Tas kļūst par daļu no darbības, un tur ir ļoti rūpīgi jāsako, vai viss tie tiek ievērots. Tad vēl tiek arī lobēts, lai saņemtu vēl vairāk atbalsta maksājums, un tā tas nevar būt. Skaidrs, ka visiem ir jāievēro konkurences noteikumi. Ja es tikšu apstiprināta kā, kā konkurences komisāre, tad darīšu iespējamo sadarbotos ar komisāriem, kas atbild par reģionālo attīstību un iekšējo tirgu, jo tas ir jautājums, kas skar vairāk kā vienu atbildības jomu Ir svarīgi arī stiprināt situāciju reģionos, lai darba vietas netiktu pārcelts no vienas valsts uz citu. Šeit nav runa tik daudz par atbalstu maksājumiem, kā varbūt par pētījumiem un izstrādi, lai virzītos uz priekšu. Tas bieži vien uzņēmumiem ir pats svarīgākais - infrastruktūra un tā tālāk. Ir nepieciešama tāda struktūra, kur uzņēmums nepaliek atkarīgs no šādiem atbalsta maksājumiem. Georgios Kircos eh, tālāk eh, Eiropas Tautas partijas vārdā. Labdien! Es eh, uzskatu, ka politiķis nevis tehnokrāts lielākie draudi Eiropas kon konkurences tirgū ir banku nozare, ASV un viņa tehnoloģiskais pārākums, Čīna, Ķīnas eksporta politika, Krievijas gāzes uzņēmums Gazprom, mūsu pašu valstu monopolu uzņēmumu. Jums vajadzētu noteikt konkrēts prioritāts, jo visās frontēs vienlaicīgi karot nevar. Turklāt iepriekšējais komisārs Lamūnis kungs pēdējo reizi uzstājoties mūsu komitejā. Eh, neskaroties uz viņa pūlēm, komisijas profesionālo darbu un komisijas institucionālo spēku, visas oligopolijas un monopolu turpina plaukt. varbūt tas izklausīsies nepareizi, bet ja viņam eh, būtu izdevies visu izdarīt, man nebūtu ko darīt, man nebūtu darba pienākumu. Viena no lietām, kas mums ir priekšā, ir milzīgs darba apjoms. Tirgi nav ideāli. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs atkal konstatējam monopolus, vai gandrīz monopolus, uzņēmums, kas ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli tirgos. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka konkurences noteikumu piemērošana notiek stingri un objektīvi, bet arī koncentrēti. Dažos no jūs pieminētajiem tirgiem patērētāju tiesības ir grūti īstenojamas. Patērētājiem ir jāpaļaujas uz mums, lai nodrošinātu to, ka notiek pārmaiņas gan enerģētikā, digitālajā tirgu, finanšu sektorā. Viņiem jāpaļaujas uz mums, lai nodrošinātu to, ka lietas virzās uz priekšu. Es ceru, ka varēšu izdarīt savu labāko darbu. Un, kā es jau sacīju, Jūs komiteja ir vis, jūs deputāti esat vistuvāk vēlētājiem, jūs dzirdat to, ko es nevarēšu sadzirdēt, līdz ar to ir svarīgi, lai mums būtu ne tikai oficiālai kontakti, bet arī neformālās sarunas, lai noskaidroti, kā notiek īstenošana, varbūt ne gluži katrā atsevišķajā gadījumā, jo tur daudz kur informācija būs konfidenciāla, bet eh, lai nodrošinātu, ka notiek šī īstenošana, un tad mēs cerams pavirzīsimies eh, dažus, dažus soļus uz priekšu, tuvāk brīvai un konkrēt spējīgākai Eiropai. Paldies, Eiropas Tautas partijas vārdā Eva Panova. Jūs pareizi paskatījāties pa labi, bet organizātori man pārlika kreisajā pusē, kaut arī pārstāvu Eiropas tautas partē. Eh, atsimedzot, lai ai sēdētu trūkstošu sociāldemokrātu kolēģu vietā. Es domāju, ka mums ir daudz kā kopīga. Kā jūs saprotat, digitālā tirgus eh, eh, izveidas pabeigšana ir viena no prioritātēm. Mēs, kā Eiropas parlaments, kopā ar komisiju esam izveidojuši pareizās iniciatīvas augstas vērtības darbu vietu izveidei, tīpaši jauniešiem. IT nozare, manuprāt, ir viens no lielākajiem virzītājspēkiem. Līdz ar to es labprāt uzzinātu no jums, kādā veidā jūs plānojat risināt eh, izaicinājums, kurus digitālā programma rada eh, konkurences politikai? Vai jūs piekrītat, ka konkurences eh, noteikumu intervence IT jomā var būt neproduktīva, ņemot vērā, cik strauji šī nozara attīstās, un vai vajadzētu iejausties produktu dizaina jautājumos, Priekšsētājs atslēdz mikrofonu. Jā, tātad eh, par šokolādi mums ir vienots viedoklis. manis tuvāk ir tumšā šokolāde, bet, protams, ka mums kopīga ne tikai mīlestību šokolāde, bet ļoti vērtīgu darba vietu izveida ir īpaši svarīgi Eiropai spēt atrast savu vietu vērtību veidošanas ķēdē. Un savu vietu globālā ekonomikā ir ļoti svarīgi. Uzdevums ir ne tikai izveidot spēcīgu Eiropas ekonomiku kā tādu, bet nodrošināt e, to, kā mēs varam radīt lielāku pievienoto vērtību arī globālā līmenī. IT nozara ir ļoti svarīga. Manuprāt, konkurence var uzlabot inovāciju šajā jomā īstenojot antitrusta e, noteikumus, arī uzlabos inovāciju. Jo pastāvot milzīgiem uzņēmumiem, kas absolūti dominē IT nozarē, būs daudz grūtāk maziem uzņēmumiem nodrošināt uzplaukumu un uh, panākt to, ka viņa inovācija nonāk tirgu, ja nepastāvēs antitrusta noteikumu īstenošana. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam pieredzējuši fantastisku un ļoti iedvesmojuši piemērs par maziem, maziem uzņēmumiem, kas paši sevi neuztver sevi kā nacionāls. Viņi uztver sevi kā globāls uzņēmums, kaut arī tur varbūt strādā viens, divi vai trīs cilvēki. Varbūt negluži uzreiz, bet pēc īsa brīža viņi kļūst par globāliem uzņēmumiem. Viņi nav saņēmuši atbalstu, bet viņi atrod eh, veidus, kā nodrošināt inovāciju un kā nonākt pie klientiem visā pasaulē. Paldies! Evelīna Gebhārta Imko komitejas vadā. Priekšādātā redzu, ka tik daudz tukšas vietas, nu tad varbūt es varēšu tā plašāk izteikties godētā komisāra samata kandidāta. Nu pār kādus konkrētus pasākumus grasties īstenot, uh, lai eh, risinātu jautājumu par kolektīvajām prasībām, tajā gadījumā, kad ir konkuren, konstatēta konkurences noteikuma pārkāpuma. Vai jūs uzskaitāt, ka šis konkrētais mehānisms būtu jāintegrē kopējā Eiropas mehānismā par kolektīvajām prasībām horizontālā veidā visaptveroši? Kādus efektīvus pasākums jūs esat grās paredzējusi, lai vērstos, eh, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību tā lai viņi saņemtu pēc iespējas plašāku iespēju, un vai jūs grasties pievērsties tādām problēmām ar tādām komercpraksēm, kas nav taisnīgas, tā lai beigu, beigās nodrošinātu patērētājiem vienlīdzīgu aiz attieksmi un lai patērētāji šajā iekšējā tirgu justos droši. Well, well, first of all, it was a very pleasant pirmkārt, tas bija ļoti patīkams pārsteigums man uzzināt, ka ir iespējams izmantot parasto likumdošanas procedūru arī konkurences jomā. Un tas, manuprāt, ir ļoti atbilstoši tiesisko līdzakļu piemērošanu aspektā kompensāciju lietās. Un Munies uz kungas uzzināja eh, par to, cik veiksmīgi šī sadarbība bijusi ar parlamentu un par pozitīvo rezultātu. Šo lietu attīstībai jāsako ļoti rūpīgi, jo kolektīvo tiesprāvu kompensācija lietās ir ļoti aktuāls jautājums. Varbūt tas nav gatavs jau šobrīd, bet pēc gada vai diviem varam atgriezties pie tā, paskatīties, kā pašreizie tiesību akti tiks īstenoti. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo runājot par šīm kompensāciju lietām, Mums, mums ir visdrīzāk divējādi ietekmi jāveic pret uzņēmumiem, kas neievēro noteikumus. Pirmkārt, jāīsteno tiesību normas no komisijas, un tad ir privātai īstenošanas pasākumi. Nodrošina to, ka ja ir pārkāpumi, tad jums ir jāmaksā. Manuprāt, svarīgi atcerēties arī to, ka soda naudas, kas uzņēmumam ir jāmaksā, ir par eh, uzvedību un par to, kā viņi eh, ir eh, traucējuši tirgus darbību, bet kompensācijas tas tiek maksāts patērētājiem, tas nāk pa virsu un tas neaizstāv vienu otru. Mums nevajadzētu pārāk zemi novērtēt atgrūdošo šo efektu, ja mūsu tirgos būs mazāk karteļu Tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt patērētāju labā. Aizsargājot viņus no šiem karteļiem, ir svarīgi ļoti rūpīgi veikt izmeklēšanu un saglabāt soda naudas tādā līmenī, kur tas nav tikai kārtējais postens bilancē, un ja peļņai pietiekam labi, tad pārkāpumu atmaksājas. Nē, sodiem ir jābūt uh, tik augstiem, lai uzņēmumi neizvēlētos pārkāpt noteikumus. Rina Kārī Goja grupas vārā. Paldies! Paldies par to, kā atbildējāt uz pirmo jautājumu. Es vēlētos papildināt. Jautājot par to, kā mēs varam atrast līdzsvaru starp eh, konkurenci un sociālo aspektu. Dānijā sistēma mums ir tāda, kur uh, reģistrā tiek iekļaut dati par ārvalstu uzņēmumiem, Uzsvars ir uz to, lai arotbiedrības un finanšu iestādes var kontrolēt to, kā tiek nomaksāti nodokļi, sociālā nodrošinājuma maksājuma un tā tālāk. Šeit ir iespējams vērsties arī pie Eiropas komisijas, norādot, ka notiek konkurences pārkāpumu vai konkurences kropļošana. Komisija jau ir sacījusi, ka tas tiek izmeklēts un visdrīzāk nonāks uz jūsu galda. Uh, Vai jūs šādu reģistru aizstāvēsiet Dānijā, jeb arī jūs domājat, ka šāda reģistra ieviešana ir konkurences kropļojošs faktors? Es vienmēr iestāšos par to, ka darba tirgu attiecībām ir jābūt sask saskaņotām un skaidrām. Nevar būt konkurence, kas rada aizvien eh, lielāku standartu pazemināšanos Šis reģistrs, kas mums ir Dānijā, tam ir svarīga loma. Bet, protams, var būt diskusija par to, vai ka tas varbūt ir mazliet par tālu. Jo tas ir reģistrs, kas uzrāda ne, ne tikai to, kas atrodas valstī un, un kas tiek darīts, bet tas var kļūt arī par milzīgu birokrātiju, un tad ārvalstu uzņēmums e, saka, nē, Dānijas tirgu iekļūt ir pārāk birokrātiski, e, visi šie reģistri, un tas viss ir pārāk sarežģīti. Protams, ka tā ir diskusija vēl. Bet es domāju, ka mēs šeit varam atrast līdzsvarot pieeju. Protams, kā ar konkurences noteikumiem mēs vēlamies sodīt tos, kas pārkāp noteikums, bet ja ir iespēja darba tirgu nodrošināt pietiekams labus pakalpojums, tad, tad tas arī ir jāizmanto. Mihails Rāmens, Zaļie. Godātā komisārs un Jūs jau saņēmāt vairākus jautājumus par nodokļu jomu un sniedzāt ļoti diplomātisks atbildes. Eh, kā politiķi jūs ļoti labi e, to pieprotat, bet es tomēr vēlreiz pamēģināšu. Konkurences ģenerāldirektorāts nāca klajā ar jaunu informāciju īrijā, Luksemburgā un Nīderlandē e, operējušiem koncerniem. Tur ir vairākas interesantas schēmas, kas ļauj viņiem ietaupīt nodokļus un eh, budžetā Eiropas Savienībā nenonāk šī nauda. Komisija eh, runā šeit par nelegālu atbalstu. Kāds ir jūsu politiskais viedoklis? Es zinu, ka jūs vēl nevarat sniegt eh, galējo atbildi un tur vēl izmeklēšanai jānotiek, bet mani vairāk interesē, kāda ir jūsu politiskā nostāja, ko jūs vēlaties un vai jūs tur ieguldīsiet lielākus resursus. Well, what I want is to... Nu, tas, ko es gribētu, es gribētu vinēt šajās lietās, ja vispār tādas lietas pastāv, bet tad, protams, mums ir vajadzīgi pierādījumi un jābūt kaut kādam pamatojumam šādu lietu uzsākšanai, jo ir ārkārtīgi svarīgi dot šādu signālu pārējiem uzņēmiem Eiropā teikt, ka, lūk, ir jāmaksā nodokļi, ir jārīkojas atbilstīgi. Ja mēs varam šādu prāvu īstenot un vērsties pret tiem, kas šādi rīkojas, un varam to darīt atbilstīgi, tad lieliski. Nu, bet jāsaka, līdz šim saskaramies ar situāciju, kad tas nebūtu nav tik vienkārši, jo nevienmēr tas viss ir saistīts ar konkrētiem noteikumiem, bet gan ar iepriekšējiem tiesu nolēmumiem. Un rezultātā izmeklēšanas ietvaros ir jārokas dziļi, lai nonāktu pie kaut kādiem stabiliem pamatiem apsūdzībām. Un lai pārliecinātos, ka tiešām tiek ierosināta tieslieta Un es domāju, ka tādai arī vajadzētu būt, nu, tai, tai vīzijai. Un es domāju, tā ir tā arī prioritāte mums, kā jau es teicu iepriekš. Mēs nevēlamies šeit izveidot kaut kādas vienotas nodokļu politikas sistēmas, nu, pa sētas durvīm to tā teikt slepus ieviest Eiropas Savienībā. Protams, ka ļoti dažādi uzņēmumi ienākumu nodokļi. Es varbūt to varu vēlēties, lai būtu mums šī kopējā vienotā ienākumu nodokļu bāze. Uh, šādu dokumentu, pat ar šādu dokumentu līdzīgi pat esmu iepazinusies, es domāju, ka tas dot mums zināmas priekšrocības, bet uh, tas joprojām vēl ir tikai tādā teorētiskā līmenī. Nezinu, vai tas atbild uz jūsu jautājumu. Bet pamatā man liekas, ka kaut ko darīt mēs varam, varam piedāvāt resursus šādiem pasākumiem, un ja mēs tos pietiekami fokusēsim, tad varēsim to izdarīt arī konkrētā laikposmā un neiestiep to gadu gadiem. Lielas paldies, saka priekšādātājs tālāk. Veronika Lopes Fontaņē no Tautas partijas, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godātā komisāra samata kandidāte. Jums piešķiramajā kompetenču portfelī paredzēts arī tas, ka jums jāraugās uz to, lai konkurences tiesības tiktu vienlīdzīgi un atbilstīgi īstenots visās dalību valstīs. Un tāpēc, protams, ļoti labi, ka jūs šodien uzņematies saistības, pārliecināties, ka tiks nodrošināt vienādi spēles notikumi visās valstīs. Es gribu runāt par kuģu būvi. Tas, jāsaka, Eiropas eh, rūpniecībā ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi tehnoloģiju, nozarei un, protams, arī darba vietu radīšanai. Eiropas komisija nevienmēr rīkojasies īpaši taisnīgi attiecībā uz šo nozaru. Un te es gribu runāt par vienu pavisam konkrētu lietu, kur bija savstarpējas apsūdzības starp Nīderlandes un Spānijas kuģu būvētavām. Abas puses izmantoja vienādu nodokļu e, sistēmu attiecībā uz līzingu. No vienas puses bija apturēta rez, rezolūcija Un beigu beigās tas nāca par skādi Spānijas skuģu būvētavai. Vai jūs apņematies pārliecināties, ka tiek nodrošināta vienāda tiesību aktu ievērošana visās dalībvalstīs šai ziņā? Yes. Jā. Es gan jāsaka, nezinu, ne ne uz pusi tik daudz, cik man vajadzētu zināt par to, kas notiek ar konkurenci kuģu būvas nozarē. Bet, protams, ka kuģu būvas nozara ir ļoti svarīga ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un, protams, ka kuģu būvētājs sastopas ar globālu konkurenci, jo transporta joma pāri jūrām ir kaut kas tāds, kas ir ļoti aktuāls ļoti daudziem ražotājiem un ļoti daudzās rūpniecības nozarēs. Bet to visu tomēr noliekot pie malas, es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, lai arī šajos, šajos sektoros tiek ievērotas konkurences tiesības. Un, ja pastāv aizdomas par to, ka kādā citā jurisdikcijā tiek izmantot citas spēles noteikumi, Nu, tad tas ir jā, par to jārunā tirniecības sarunās, arī pasaules tirniecības organizācijā, jo tas ir ļoti aktuāls jautājums arī tur. Gal galā tas viss saistīts ar transportēšanas izmaksām. Uh, Eh, un, eh, protams, arī ar to, vai iespējams, piemēram, eh, transporta līdzekļus, jeb kuģu šagadījumā celt ar valsts atbalstu palīdzību. Tālāk Marko Cānī no e FD grupas. Priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu vaicāt jums par darba metodēm, kādas izmantosiet. Jūsu priekšgājējs veica virkni izmeklēšanu, kas beigu beigās nekamī nerezultējās. Tiesas prāvas uzsāktas netikt. Ko jūs darīsiet? Vai jūs šādā veidā turpināsiet darbi, darboties, ja tomēr kaut ko mainīsiet darba metodēs atšķirībā no Almonijas kunga? Otrs jautājums. Pārāk bieži mazie akcionāri un um, patērētāji nonāk nelabvēlīgā situācijā un viņi pat zaudē savu investīciju un akciju vērtību spekulāciju dēļ ko jūs darīsiet, lai aizsargātu tieši šos maž, mazos noguldījumu turētājus, mazos akcionārus? Paldies! Well, on, on the last part of the question, I... Uh, Par šo pēdējo jautājumu daļu runājot, es domāju, ka tas varētu būt nedaudz sarežģīti, ņemot vērā, ka mans tiešais pienākums ir konkurences tiesību īstenošana. Uh, Protams, ja runājam par uzņēmumu apvienošanos, tad tādā gadījumā jāspriež par virkni dažādiem jautājumiem, respektīvi par to, kā tad šis jaunais apvienotais uzņēmums rīkosies, vai joprojām būs tirgu konkurence, tā ir tirgu, kur šis uzņēmums darbojas. Un atsevišķi līdzekļi, e, nu, var tikt izmantot, lai šādu apvienošanās rezultātu uzlabotu. Un var arī būt arī tā, ka atsevišķi akcionāri šeit nonāk nelabēlīgākā situācijā. Uh, Vai jūs varat man atgādināt, ko jūs vaicājāt jautājumu pirmajā pusē? Thank you. Now, Kristel Šadelmozen. Sorry. Ah, sorry. Ak, nē, nē, vis, nevis nākamais runātājs, bet gan atgādinājums par pirmo jautājumu. Tas bija par jūsu darba metodēm. Well, well, I, I it's, it's Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsākt izmeklēšanu pat tajos gadījumos, kad varbūt tā nenoved pie tiesas procedūras un tiesvedības uzsākšanas. Nu, piemēram, ja runa ir par kādu karteli vai apvienošanās rezultātā izveidotas kompānijas darbības apstrīdēšanu, protams, ka to sākotnēji jau nevar zināt ja mēs uzsāksim izmeklēšanu tikai tajās lietās, par kur rezultātu esam pārliecināti, tad tas būs tā, tāda mm, ķeksīša izdarīšana. Un tas mm, ir, mūsu darbības lokus ir daudz plašāks, tāpēc ir vajadzīgs, zinām, arī nu, iespēja manevrēt. Ja pastāv kaut kādas aiz, aizdomas, mm, tad izmeklēšana tomēr jāsāk, jāpārliecinās, vai ir pamats šādām aizdomām. Es domāju, ka tas ir jāsaprot arī jums. Un šai ziņā, protams, es rīkošos tā kā mans priekšgājējs un turpināšu arī tos izmeklējumus, kas ir jau aizsākušies. Bet, protams, tas, kas ir svarīgi, ir pārliecināties arī par to, lai, lai šie procesi norisinās pietiekami strauji, jo uzņēmumiem vai konkrētam sektoram vienmēr ir svarīgi, lai pārbauda un kontrola notiktu pietiekami strauji, ja nu gadījumā tiek konstatēta kaut kāda pārkāpuma vai rodas par tādiem aizdomas. Paldies! Tālāk Kristela Šādelmoza IMKO komitejas vārdā. Lūdzu. Jā, paldies. Margarita, es jums vēlētos pateikt, ka reģistrs noteikti nav pārāk eh, birokrātisks. Jūs daudz runājat par naudas sodiem, kas eh, atbaidīs citus pārkāpējus, bet varbūt ir nepieciešama arī citi instrumenti, lai konkurences jomā Eiropas Savienībā situācija būtu taisnīga. Komisijā ir priešlikums izveidot īpašu grupu, kas dotos no vienas valsts uz otru un uz vietas izmeklētu kon konkrētus aizdomu gadījumus. Piemēram, ja ir cenu diskriminācija, neatļauts valsts atbalsts vai kas cits, vai jūs atbalstītu šāds grupas izveidi, kas eh, brauktu no vienas valsts uz otru un eh, izmeklētu šos jautājumus? Atbildi. Jā, nu tas ir priekšlikums, par kuru vajadzētu padomāt. Šis jautājums ir saistīts arī ar to, ko šāda grupa varētu izdarīt. darbiniekiem, kas strādā konkurences ģenerāldirektorātā, ir jāspēj risināt uh, konkrētas lietas, viņiem jābūt fakti, viņiem jāpieņem arī konkrēti lēmumi. Līdz ar to ir svarīgi, protams, būt uz vietas, tur, kur ir šādas problēmas. bet tam arī jāsadara kopā ar to, ko dara Nacionālās konkurences padomas. Ir nepieciešama pozitīva sadarbība ar Nacionālām konkurences padomēm. Dažkārt tās ir ļoti eiropeiski organizētas, citur viņas ir stingri koncentrētas uz nacionālo darbību. Dānijas, Vācijas, Bulgārijas konkurences iestādes, protams, ka viņas vislabāk pārzina savu nacionālu situāciju nekā tas ir iespējams zināt Eiropas līmenī. Tad šādi izmeklēšanas gadījumos rodas jautājums, vai mēs veidojam šādu lielu ceļojušo grupu, kas atbild par visu, jeb tomēr paļaujamies uz tām zināšanām, to kompetenci, kas ir nacionālā līmenī, kas uh, labāk būs informēti par šādiem pārkāpumiem. Thank you. Lielas paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk vēl viens imko pārstāvs, Markus Precels no EKR grupas, lūdzu. Frau Vestager, jeg er meget glad over, hvad jeg har hørt af dig til nu. 2013 Paldies. EU-Bürgerinitiative äh, gegen die Privatisierung von Wasser, die Streichung des. Es runāju par pirmo äh, pilsoņu iniciatīvu par tiesībām uz ūdeni. Pirms tam ir bijuši vairākas iniciatīvas, kur tiek mēģināts äh, uzlabot situāciju ar ūdens resursu pieejamību Eiropā Un tad ir milzīgs spiediens no ASV, tas eh, tiek prasīts arī kā joma, kas iekļauj TTIP. Tālāk ar eh, pārēju no publiskie uz privāto sektoru, respektīvi privatizējot, eh, resursi mums ir atšķirīgi pieeja. Kā jūs skaties uz šīm lietām? kā jūs vēlētos strādāt, lai novērstu privātu ūdensardzības monopolu, un kāda ir jūsu attieksme pret attiecīgajām normām TTIP līgumā, kas e, atļautu ūdensardzības resursu privatizēšanu. Paldies! Well, all, I, I nu, pirmām kārtām man šķiet, ka iniciatīvas tik uzsāktas um, attiecīgos laikposmos, un pilsoņu iniciatīvas procedūra ir ļoti laba. Es negribu par zemu novērtēt tās situācijas, kad šās iniciatīvas tiek aizsāktas. Nu, ne tikai tajos gadījumos, kad tiek jau savākti miljonus iedzīvotāju paraksti, bet arī nu, vēl kamēr tik tālu nav tikts. Es domāju, ka tas nozīmē, ka tās ir tēmas, kas ir nozīmīgas, un šai ziņā uh, Es domāju, ir ļoti labi, ka mums ir šāda jauna procedūra, jauna, jauns instruments. Tas tikai stiprina demokrātiju, un es domāju, ka zināmā mērā mainīs arī Eiropas debats par visiem šiem jautājumiem, par to, kā mēs diskutējam šeit komisijā un parlamentā par iedzīvotājiem tik aktuālajām jomām. Ja runājam tālāk par privatizāciju un šiem dabiski izveidojušamies monopoliem, nu tad nezinu. Uh, vai tas spēlēs būtisku lomu sarunās par transatlantisko tirzniecības un partnerības nolīgumu, jeb TTIP. Es tiešām nezinu, kā konkrēti atbildēt uz šo jūsu jautājumu, diemžēl. Es gan varu pie jums atgriezties tajā brīdī, kad saņemšu pietiekams informācijas un jums par to pastāstīt, ja vēlaties. Thank you. Es paldies priekšādātājs turpina. Tālāk Alda grupas vārdā Maikls Toirers. Paldies, priekšsarētāji. Komisāra kandidāts kundze, jūs atbildējat rakstiski uz mūsu jautājumiem un pieminējat mazo vidēju uzņēmumu problēmas. Praksē šie uzņēmumi lielā mērā saskarās ar administratīvo slogu, birokrātiju, gan attiecībā uz administratīvām lietām, gan eh, vidi. Daudzi mazie uzņēmumi cieši arī no tā, ka Eiropas valstīs šīs prasības ir atšķirīgas un tiek arī atšķirīgi piemērots. Piemēram, pra, prasot eh, kredītu 50 miljonu apmērā, 25 miljoni aiziet konsultāciju procesā, nu tas prasa milzīgu darbu un rada milzīgu slogu. Mans jautājums ir tā, kā nākotnes komisāre, kā nākamā komisāre, eh, kā jūs plānojat mainīt eh, kompetences eh, ģenerāldirektorāta darbu šajā jomā? Well, I do, and I, I realize how difficult. Es ļoti labi saprotu, cik tas varētu būt grūti. Trīs gadus strādāju par ekonomikas un iekšlietu ministri, tieši pie šādiem jautājumiem mēs vienmēr strādājām, nu tā, lai būtu vairāk profesionālismu un mazāk, nu tādas mm, birokrātiskā sloga. Tas, protams, var tikai un vienīgi veicināt uzņēmumu darbību un atvieglot arī dažāda veida valstiskus procesus, tāpēc es zinu pavisam droši, cik ļoti sarežģīti tas ir. Bet tas ir jautājums, uh, kur jāsaka, mums ir ļoti paveicies, jo mums šeit būs atbilstīgs vicepriekšādātājs, kas par to būs tieši atbildīgs. Ne jau viņa atbildību atstāsim pilnīgi visu, nē, nē, tas nebūtu pareizi, bet es tomēr ar viņu noteikti ļoti cieši sadarbotos, lai pārliecinātos, ka tajā vietā, kur iespējam, iespējams samazināt šo birokrātiju, varam to arī izdarīt un lai daram to atbilstīgajos brīžos, atbilstīgā veidā. Nu, un, protams, ir jāpanāk arī līdzsvars starp iespējamiem jauniem tiesību aktiem un pašreizējo situāciju, pārliecinoties, ka šie jaunie tiesību akti ir atbilstīgi un šis vienotais regulējums tad kaut kādā veidā atvieglo situāciju, kur līdz šim darbojušies 28 atsevišķi regulējumi. Un nākamais jautājums, protams, ir, kā tad izstrādāt šo regulējumu, jo nereti pastāv tāda kā tendence, nu, atlasīt tikai kaut kādas konkrētas lietas un strādāt pie tām, bet nē, varbūt tad tomēr uzreiz ir jāiet tālāk un jāskatās uz kopējo ainu. Jo gal galā tad varētu uzlabot virkni dažādas detaļas. Un arī otrādi teikt, ka tā vietā, lūk, lai mēs iz, at, strādājam tikai pie atsevišķiem eh, jautājumiem, bet varbūt tomēr varam atsevišķos gadījumus vēl tikai pašu, pašu minimumu. Pašu minimumu, lai nav tā, ka mums ik pa brīdim atkal no jauna jānāk klajā ar kaut kādu papildus elementu tiesību aktā. Jo šādā veidā varam nodrošināt stabilitāti, un tas kaut kolā ir ļoti svarīgi. Thank you. Now I give the floor to. Paldies, tālāk došu vārdu mūsu vicepriekšādātājam Markusam Ferberam. Viņš ir jaunais ekonu darba grupas vadītājs, un šī darba grupa strādā tieši pie konkurences jautājumiem. Nu, protams, ka viņš būs tas, kas ļoti uzmanīgi kontrolēs arī jūsu darbu šai jomā. Lūdzu, Markus, tev vārds. Jā, paldies, un pēc tam, kad jūs vēlaties piedāvāt kafiju, tad noteikti būs eh, patīkam ar jums sadarboties. Arī jūs priekšgājā mēs tikai par futbolu runājam. Iepriekšējos gados Mēs atkal esam saskārušies ar situācijām, kad ir jāvēršas ar tiesprāvām pret Microsoft, pret Google. Tur mēs vēl risinam šo lietu. Vai jūs uzskatāt, ka šāda risinājuma digitālajai sabiedrībai ir piemērojami, un ja nē, tad kā savādāk vērsties pret tiem? Eiropā ar Šveicu ir līgums par konkurenci, kur informācijas apmaiņa paredzēta starp konkurences iestādēm, neinformējot iesaistītās puses. Kādā, kāds ir jūsu vērtējums par šādu vienošanos? Vai mums vajadzētu arī līdzīgas eh, vienošanās slēgt ar citām valstīm, un ja jā, tad ar kurām? Well, these are, are very good... Jā, ļoti labi jautājumi arī tālākai darbībai un apsvērumiem. Nu tā tad es nākušu ar kafiju un jūs ar lietas būtību. Par ko šeit runa galvenokārt? Nu, tas, ka mēs paredzam kaut kādas pārmaiņas, cik daudz spējam tās projicējam, mēs atceramies taču, cik daudz tirgi mainījušies pēdējo piektu gadu laikā. Mani bērni domā, ka es vispār esmu kaut kad novecojis tantiņu tajā brīdī, kad es lietoju tādas vārdas kā faksimils vai kaut ko tam, viņiem nav ne mazākā priekšstata, kas tas tāds vairs ir, tehnoloģijas ir mainījušās. Un es domāju, tas ir mūsu uzdevums, iet līdzi laikam, skatīties, kas mainās tirgu. Nu, ne jau nav tā, ka jūs nevarat ļaunprātīgi izmantot šo dominējošo pozīciju vai ka, lūk, uzņēmuma apviešanas rezultātā konkurence var tikt saglabāta. Tie visi ir tādi normāli principi, standarta principi, un jo vecāka kļūstu, jo labāk saprotu, ka ir labi, ir kaut kāds, ka ir tādas nemainīgas vērtības. Bet, bet ir jāņem vērā arī jauni aspekti. Un tas atkarīgs no tā, cik labi spēsim saprast šīs pārmaiņas un jaunos tirgus. Un tas nu gan būs ritīgs problēma jautājums. Atsevišķi gadījumi tiek izmeklēti jau šobrīd, arvien parādās arvien jaunas nianses, jauni aspekti, nu, varbūt pat, un pat ne tā kā katru gadu, bet gandrīz vai katru nedēļu jau pēdējā laikā. Es tāpat laikā domāju, ka ir jāmēģina kaut kā tomēr tas viss nevis stiept garumā, bet pieņemt lēmumu savlaicīgi. Vienošanās ar Šveici, jāsaka, ir visai īpaša. Jo tur tieši runājam arī par informācijas apmaiņu un tam līdzīgi, un es labprāt ar jums apspriestos par to, kāda veida līguma un vienošanās būtu tas labākais veids, bet es domāju, ka ļoti labi, ka mums šādas vienošanās tiek slēgts, jo starptautiskā sadarbība pilnīgi noteikti šādos gadījumos un konkurences tiesību īstenošanā ir ļoti svarīga. Cik tālu man zināms, tad uh, ir ļo, izveidots ļoti labas darba attiecības starp Eiropas Savienības konkurences iestādu un ASV konkurences uzraudzības struktūrām. Tas, es domāju, ir vienkārši izcili. Tas pats attiec arī uz Kanādu. Un domāju, ka starptautiskais tīkls, kas nodarbojas ar konkurences tiesību uzraudzību, šeit ir ļoti svarīgs spēlētājs. Tieši tā varēsim sekot līdzi arī starptautiskiem konkurences eh, konkurences situācijai. Nu, varbūt pat tematiski varam to darīt, varam šādā veidā spēcināt mūsu darbu. Paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk Svens Gīgolt zaļo grupas vārdā. Frau Vestager. Vestāgens kundze. Pēdējos gados tajās jomās, kur visbiežāk ir pieauguši subsīdiju apjomi, ir banku sektors, un bankas lielā mērā tiek glābts ar eh, publiskiem līdzekļiem. Iepriekšējā Eiropas komisija to pārsvarā ir atļāvusi, lai izvairītos no sistēmas sabrukuma. Man ir divi konkrēti jautājumi par to. Tika izdarīts liels spiediens no vairākām dalību valstīm, daļēji arī no ECB puses, lai Eiropas komisijas eh, atbildību par valsts eh, palīdzību, par valsts atbalstu sniegšanu mazināt, vai jūs taisaties aizstāvēt savus kompetences šajā jomā? Šobrīd arī ir skaidri, eh, nav zināms, kur, kurš tika izglābts un ar kādiem līdzekļiem. Vai jūs ierosināsiet izmeklēšanu, lai nodrošinātu caurskatāmību un atklātību par to, kas tad bija gala saņēmēji banku glābšanas pasākumos? Paldies! Well, you are obviously uh, perfectly right. Nu, redzu, ka jums ir pilnīgi taisnība sakot, ka valsts atbalsts bankām nu pat jau ir pieņēmis mežonīgas apmērus krīzes laikā. Un mūsu uzdevums, protams, tagad ir eh, to kaut kā vērst par labu un nonākt pie tādas veselīgas situācijas, kas varbūt ir tāda, eh, nu, garlaicīgāka, bet tas nekas. Domāju, ka svarīgi uzstāt uz to, ka joprojām pastāv problēmas ar valsts atbalsta sniegšanu arī tad, kad tiks izveidoti jaunie banku darbības noregulējumi, me mehānismi un tā tālāk. Visi šie stresa testi un, un pārbaudas rezultāti tiks publicēti. Un, protams, ka būs tādas bankas, kurām būs vajadzīgs vairāk kapitāla, tā lai tās būtu dzīvot spējīgas un varētu izpildīt visas tās prasības, kas tiek noteiktas eh, no Banku Savienības puses. Un tad, protams, mēs sastapsimies ar šo valsts atbalstu jautājumu jau atkal. Kā jau teicu, notiek valsts atbalsta modernizācija, ir jauna noteikuma, un tagad galvenais ir pārliecināties, lai mēs veidojam šo pārēju no šīs banku glābšanas ar ārējiem līdzekļiem uz banku glābšanu ar iekšējiem līdzekļiem, ar akcionāru kapitālu. Šobrīd, jāsaka, nav tādas slīdošas pārējas, un, protams, ka viens no uzdevumiem mums būs pārliecināties, ka tomēr valsts atbalsta regulējums tiek izstrādāts atbilstīgi un tiek piemērots arī, nu, ņemot vērā šo stresa testu rezultātus un tā tālāk. Un otr, otrs jautājums par izmeklēšanu. Jā. Man jāsaka, nav īpaši tāda kopskata attiecībā eh, nu, par tiem, kas gūtu labumu šādā rezultātā. Es nezinu, kā šī izmeklēšana varētu tikt veidot, kāds būtu tās aptvērums bet es zinu, ka valstis šo pasākumu ir iznojuši ļoti dažādi. Dažas, piemēram, ir rīkojušās tā, ka saglabājuši sev atkāpšanās ceļu, ja viss izrādītos kārtībā un tiktu gūt atkal peļņa, citas savukārt ir izvēlējušās citu pieeju. Un es vispirms gribētu uzzināt, kā tad ir dalībvalstu rīcība bijusi, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta pārskatāmība bet es, protams, pilnīgi noteikti labprāt atkal ar jums sakontaktēšos kādā vēlākā brīdī, kad man būs par to visu vairāk informācijas. Paldies, saka priekšādātājs, tagad Marko Vallī no EFDD grupas. Eh, le farò una domanda diretta e poi le spiego un caso così magari possiamo argomentare. La domanda è come possiamo garantire la concorrenza in un sistema così poco uniforme che premia le multinazionali? Le spiego un caso recente. Mums ir jānodrošina homogēna sistēma. Fiat krīze, iepriekšējais gadījums. Viņi pārvietoja savu juridisko mītni uz eh, Nīderlandi, kādu laiku tā bija Luksemburgā, jo tas viņiem noderēja, un nu, arī Itālijā tika atlaists krietni skaits cilvēku, jo tas tā bija izdevīgāk. Ja ir kāds mazāk mēroga ražotājs, tad viņam nav tādas tirdzniecības vietas kā lielam ražotājam, tad kā to varētu pasargāt Eiropas Savienība? Eh, šajā kontekstā, kad multinacionālajie uzņēmumi dara acīm redzot, ko tie vēlas. Vienkārši gribēju padalīties šajā idejā ar jums un gribēju zināt, ko jūs domājat. Nu, es nezinu par šo konkrēto lietu, bet eh, es zinu, ka ja es būtu mazs uzņēmums, tad man šķistu, ka tiem, kas ir atbildīgi par uh, regulācijas uh, īstenošanu, to arī darītu. Jo, manuprāt, tas būtu ārkārtīgi negodīgi, ja kādam būtu instrumenti un uh, resursi izmeklēšanas veikšanai, un ja viņi nedarītu to, kas viņiem ir jādara. Jā, protams, ka darbu var organizēt dažādos veidos, bet to nevajag darīt uz citu, mm, mm, uz citu rēķinu. Man kā mazam uzņēmumam, maksājot atbilstošus nodokļus, tāds būtu tikai pieņemams risinājums, jo pretējā gadījumā es kā mazs uzņēmums nevarētu, teiksim, pastāvēt trijos, trijās valstīs. Es domāju, ka tas ļoti svarīgs signāls, un tie, kas šodien klausās, tie arī saklaus šo ļoti būtisko signālu no parlamenta, ka Nevar pieļaut, ka uzņēmumi organizē savu darbību tādā veidā, kā nevar to atļauties citi uzņēmumi. Tādā veidā gribu norādīt, ka jā, ir jāveic uh, nepieciešamās izmeklēšanas un izdosies uh, lietas novest līdz uh, pozitīvam rezultātam. Un es domāju, ka tādā veidā var veidot cilvēku sajūtu, ka Eiropas Savienībā tiek tomēr ievērots tiesiskums. Paldies! IMKO komitejas vārdā no sociālistu grupas eh, Tarabēlas kungs. Paldies, eh, Vestgārs kundze. Digitālo tirgu ļoti ir sadalījis eh, tirgus un dominējošie operatori. Vai jūs varētu garantēt, ka stingri tiks izmantot konkurences noteikumi, lai nodrošinātu vienotu piekļuvi internetam un online pakalpojumiem, lai paplašinātu izvēles iespējas patērētājiem. Un vai jūs varētu arī apņemties cīnīties pret uh, tirgus koncentrāciju, meklēšanas uh, uh, mehānismu tirgu, jo Eh, arī šajā jomā tiek izmantot ļaunprātīgā veidā komercprakse, un ja jūs eh, kļūsiet par eh, komisāri, tad jāsaka, jūs dzīvosiet Beļģijā, un tad jūs varēsiet ēst labāko šokolādu pasaulē. Jā, es veikšu savu izmeklēšanu šajā pēdējā jautājumā par šokolādu. Viena lieta, kas ļoti skaidri iezīmēs šajā bloka izņēmuma regulā, ir piekļuve arī platjoslas pakalpojumiem, jo solījums, ka visiem būs vienāda piekļuva internetam, būtu tāds ļoti drosmīgs, jo visi zina, ka dažos reģionos, dažās valstīs ir ārkārtīgi sarežģīti nodrošināt stabilu piekļuvi internetam, kā, vai kā mēs visu to vēlētos. Domāju, ka jaunā bloka izņēmuma regula dod dalību valstīm, lai tās varētu nodrošināt, ka cilvēks, kas dzīvo varbūt attālākā reģionā, kur tirgus nenodrošina pakalpojumu sniegšanu, ka tas tiek nodrošināts jebkurā gadījumā jo tas ir ļoti svarīgs apsvērums attiecībā uz patērētājiem, jo arvien vairāk pakalpojumi kļūst pieejami internetā ne tikai privātā uzņēmējdarbībā, bet arī publiskajā telpā. Uh, ir jāizmanto internets, paziņojot varas iestādēm, ka jūs pārvācaties, ka jūs uh, esat nomainījuši ārstu un tā tālāk. Tas ir būtiski, tas ietaupa naudu un līd, laiku, bet priekš tam ir nepieciešama pieeja internetam, un tāpēc jaunā regula, ko mēs tagad uh, liekam lietā, ir ļoti būtiska, jo uh, runājot arī par interneta pakalpojumu nodrošināšanu, arī tie ir atkarīgi no tirgus. Ja mēs varētu šeit veikt pilnīgu izmeklēšanu attiecībā uz uh, pakalpojumu sniedzējiem interneta jomā, tad noteikti mēs varam darboties patērētāja interesēs un dot viņiem kādu labumu. Un tā ir no, viena no tām lietām, ko cilvēki droši vien novērties kā pozitīvu lietu no šīm debatēm. Un tas ir, ka parlaments uzstāja, ka jā, Mm, tikšu apstiprināta, tad konkurences komisārei būs ļoti augsta prioritāte arī digitālais uh, tirgus. Iespējams, kombinācijā sastrādājoties ar citiem komisāriem, kam ir uh, tieši atbildība ar datu aizsardzības jomā un uh, attiecībā uz privāto datu uh, īpašumu tiesībām, lai tie netiktu uh, atklāti. Paldies! Vikija Forda nākošā no IMCO komitejas, IMCO komitejas priekšsēdētāja, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji IMCO komiteja un iekšējais tirgus. Uba ap nu pat ir saņēmuši aizliegumu Vācijā un Beļģijā, bet citas valsts aplastām rokām uzņem šo pakalpojumu un vērtē to pozitīvi. Kā jums šķiet, kā tas, tas fragmentē digitālo pirgu, pirms tas vispār ir uzsācies un par over the top pakalpojumiem, kā piemēram Skype un tam līdzīgi, kā mēs varam nodrošināt, ka infrastruktūras nodrošinātāji var gūt atdevi uz savām investīcijām un kā var nodrošināt piekļuvi alternatīviem pakalpojumiem patērētājiem. Un visbeidzot, vai mūsu konkurences eh, regulācija ir atbilstoša digitālajai pasaulē vai jūsu instrumentu kārdai nepieciešami jauni instrumenti darbam šajā jomā? Es nekad, nekad nekoriģētu dalībvalstu tiesas to nolēmumos, bet ir svarīgi, lai daži no digitāliem pakalpojumiem atcerēsimies, ka tie veicina jauna veida konkurenci un, ja tā ir godīga, ja uzņēmumi maksā nodokļus un viss pārējo, kas pienāks, tad viss ir kārtībā. Un Kaut gan daži no šiem izaicinājumiem pat ir uh, kā pārsteigums, un nu, es domāju, ka arī tas ir pozitīvi, ja vien tas viss notiek godīgi. Un iemesls, kāpēc tas viss ir tik svarīgi, ir tas, ka uzņēmumi, jā, viņi zina, kādu nodokļu viņiem jāmaksā, un viņi maksā. Un a, uh, tam arī būtu jāatspoguļojas atveroties jauniem tirgiem, uh, veicinot dažādu jaunu aplikāciju vai programmu ienākšanu tirgu. Domāju, ka pamata noteikumi konkurencei ir tik moderni un tik uh, advancēti kā nekad iepriekš. Mums ir jābūt vēl tādiem gudrākiem un jāsaprot, kā tirgi attīstas, jo mēs runājām jau iepriekš, ka ir uzņēmumi, kas neuzskata sev par Eiropas vai nacionāliem, viņi uzskata sev par globāliem jau no pirmās eksistences dienas, jo tas ir tas tirgus, kurā viņi grib pastāvēt. Uh, Un tas, manuprāt, ir liels izaicinājums saglabāt šo ātrumu un lai būtu pilnīga izpratne. Runājot par uh, runāt par lieliem datu apjomiem un uh, personas uh, datiem un to izmantošanu dažādos pakalpojumos. Tas, manuprāt, ir liels izaicinājums, bet es domāju, ka to mēs arī varam risināt tālāk. Paldies, Rīna, kā arī no GOE grupas. Jā, paldies. Esmu mazliet pārsteigta par to, ka nesaņēmu no jums skaidrāko atbildi par mūsu dāņu uh, reģistru ārvalstu uzņēmēm. Bet tad um, mans jautājums par valsts atbalstu. Cita starpā Dānija ir ieviesusi atbalstu ostām. Vēlme bija uh, kuģu būvis atbalstam uh, atbalstīt jūrniekus, bet tā vietā nu, šis atbalsts principā nonāk trešo valstu pilsoņiem. Un situācija vietējiem pasliktinās. Kā nākamā konkurences komisāri jūs būsiet atbildīgi arī par šo aspektu. Vai jūs uzskatāt, ka šeit runa par taisnīgu konkurenci, ja šāds valsts atbalsts tiek sniegts? vai vispār tā bija laba ideja kuģniecībām šo atbalstu e, sniegt, lai tās nodar, nodarbinātu cilvēks, neievērojot e, nepieciešamos nosacījumus un apstākļus. Kas attiecas uz sagatavošanos šai uzklausīšanai? Jāsaka, ka e, to darot man bija svarīgi skaidri parādīt neatkarību. Tas ir viens no kritērijiem, kas ir svarīgs jebkuram komisāram. Jābūt neatkarīgam no tā, ko es eh, esmu darījusi kā Dānijas parlamenta deputāte vai strādājot Dānijas valdībā, nodalot to no tā, ko es darīšu kā Eiropas komisāri. Es nevēlētos saņemt nekādas norādes no savas valsts. Jautājums par valsts atbalstu, kas tiek sniegts Dānijā vai kādā citā valstī. Tur ir jāiepazīstas ar situāciju. Šī situācija nav kaut kas jauns ir bijuši vairāki eh, kompetences, eh, satvenas konkurences eh, komisāri, bet neviens no tiem nav uh, ierosinājuši lietu. Paldies tālāk, Kāls kundze. Like Pirmkārt, gribētu teikt, ka 14, pēc 14 gadiem strādājot kā konkurences juristei, man ir prieks redzēt, ka šis jautājums būs labās rokās komisijā. Bet mans jautājums ir par Google bet no tāda cita skata punkta. Mani satrauc daži komentāri, ko Eiropas līderi ir izteikuši. Norādot, ka, lai aizsargātu Eiropas uzņēmumus no digitālās uh, dominantas, uh, kādu pauž, pieņemsim, Google, ASV uzņēmums, mums vajadzētu uh, regulēt internetu. Jautājums ir tāds Kā jūs plānojat sadarboties ar jūsu kolēģiem komisāriem, lai nodrošinātu, ka cīņa pret ne eh, konkurenci ievērojošu darbību eh, netiek pieļauta? Es domāju, ka šis ir ļoti labs eh, noslēdzošais jautājums, jo tas man dod iespēju pateikt, eh, cik ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu izmeklēšanas balstītos uz faktiem un nebalstītos uz kādām emocijām vai politisko ideoloģiju vai to, kas mums patīk vai nepatīk. Jo tikai tādā veidā mēs varam uzturēt eh, dzīvus Eiropas Savienības fundamentālos principus, un viens no tiem ir tiesiskums. Un tā ir viena no svarīgākām lietām. Tad, kad mēs veicam savas izmeklēšanas, tās ir jāveic balstoties uz faktiem, jāsaprot, jā, jāsaprot tirgi un jāsaprot regulējums un tiesiskie principi, kāda ir spēkā, jo tad tas arī balstīs tiesu darbības principus, jo tiesas principā ir tās, kuras nodrošina, ka viss ir kārtībā. Tā ir arī īpaša sistēma. Eiropas komisija ir milzīgs izpildvars runājot uh, par konkurences jomu, un tāpat laikā tiek respektēti tiesas nolēmumi, ja cilvēki griežas tiesā un grib saņemt uh, lēmumu. Un tas ir ļoti svarīgs princips. Es pozitīvi vērtēju to, ka tas, kā mēs veicam, organizējam savu darbu atbilst Eiropas uh, cilvēktiesību hartai, tā tad, lai viss būtu pareizajā līdzsvarā, lai mēs varētu um, darboties pie konkurences noteikumiem un to īstenošanas, un darīt to pašu, to tādā visaptverošā un tāpat uh, neatkarīgā veidā. Un es ceru, ka jums ir taisnība, jo tieši no tā es arī baidos, ka cilvēki, kas ir strādājuši jomā 14 vai 20 vai vēl nes cik gadus, uh, kā viņiem šķitīs, ka es um, atbildu ar tādu pārāk vieglu pieskārienu, tā ka es ņem vērā jūs komentārus. Paldies, saka priekšsēdētājs, pateicos visiem deputātiem par jautājumiem, un tagad uh, komisāra amats kandidātei dod 5 minūtes jūsu noslēguma komentāriem. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies arī konkurences eh, pastāvīgās darba grupas priekšsādātājiem ekon komitejā. Es eh, ceru, ka tie, kas eh, sekoja šī vakara debatēm, ir saņēmuši to ļoti spēcīgo signālu, kas izrietēja šeit no katras dotā jautājuma, un tas ir, ka Eiropas parlaments ir godīgs konkurences stiprākais atbalsts lai attiecīgi arī tiktu īstenoti konkurences regulējošie noteikumi tādā neitrālā veidā. Bet konkurences politikai vajadzētu arī veicināt un attīstīt citas uh, politikas uh, sfēras. Esmu jums parādā lielu paldies par jūsu pacietību šovakar, jo vairākos jautājumos nevarēju izteikties pietiekami konkrēti. Es ceru, ka mēs varēsim vēlāk atgriezties pie šiem jautājumiem, un es uh, ceru, ka. Es pieņemu, ka jūs saprotat, ka es uh, cenšos parādīt jums savas vērtības un savus principus, un uh, tas varētu būt arī mūsu sadarbības pamats turpmākajiem pieciem gadiem. bet es ceru, ka šī vakar uzklausīšana ir devusi to signālu, ka iespējas un solījumu konkurences jomā, tātad stiprinot izaugsmi un radot darba vietas un investīcijas, ka tas ir tas uh, galvenais un ceru, ka ir izskanējis arī tas, ka visi šeit saprot, cik uh, ļoti svarīga ir digitāla ekonomika katram pilsonim un cik svarīgi ir uh, tas, lai būtu brīva konkurence arī šajā jomā un lai nebūtu šāda dominējošās ietekmes jautājumi, jo, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi patērētājiem, jā, arī datoriem, jā, jo arī tiem reizēm ir pašiem sava neatkarīga dzīve. Gatavoties šai, sēd, šai uzklausīšanai, es eh, iemācījos ļoti daudz eh, dažādas uh, saīsinājumus un slengu, un, un tad es uh, dzirdēju arī window mounting decisions, window mounting lēmumu. Es domāju, ko tas nozīmē, kas tas ir pa gudru izgudrojumu, kas tur ir apakšā, mm, ko nozīmē šis slēngs window mounting decisions. Un tas ir window mounting decision. Jo ir eh, kartelis, kas ir vienojies par par logu uzstādīšanu, tātad kartels par logu uzstādīšanu, window mounting, un eh, ir uzlikts milzīgs sots eh, četriem vai tur vairākiem uzņēmumiem, un tagad lieta tiek izskatīta tiesā. Nu, tas tikai parāda, jā, cik daudz man eh, nācās un vēl nāksies mācīties. Bet viena lieta, kas man šķiet ir ļoti daudz sološa, tā ir mūsu potenciālā sadarbība. jo mēs runājam par eh, konkurenci un regulāciju un limitiem un tas arī tāpat laikā tikai raksturo to, cik mēs varam sadarboties lielā mērā gan formāli, gan neformāli ar jums, ar komisiju šajā jomā un, kā jau es daudzkārt teikusi, solu veikt šādu sadarbību. Es esmu mācītāja un ministra meita, un Un uh, vienmēr novērtēju tos, uh, kas ir klāt, kas ir ieradušies, un es esmu novērtējis jūsu visklātbūtni šokad. because I, I think it shows the dedication. Es domāju, ka tas tikai raksturo jūsu apņēmību, kas tik tiešām ir izpaudusies. Un es ceru, ka nepārāk daudz tika pazaudēts tulkojumā. Es eh, centos izteikties skaidri, es ļoti pateicos tulkiem, un es eh, ceru, ka viņi vēl skaidrāk nodeva manis teiktos signālus. Cienījamie deputāti, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu uh, pacietību. Paldies un ceru uz sadarbību. Lielas paldies Margaretai Vestagarai. Paldies, ka jūs bijāt, uh, kolēģi, tik pacietīgi, līdz ar to šī sanāksme ir slēgta, un pēc 30 minūtēm turpināsies izvērtēšanas sanāksme. Mēs slēgtām durvīm. Lielas paldies, sanāksme slēgta, un visiem, kas klausījās ar labvakaru.